Good afternoon, colleagues. I'm going to make... Labi pēcpusdienu, kolēģi, sāksim tiešām saulēcīgi, jo mums ir ļoti piesātināta darba kārtība pēcpusdienā, kā arī vairāk sensitīvi jautājumi un balsojums. Tādēļ sāksim. Tātad priekšsēdētāji paziņojumi valodu režīms. Diemžēl maltiešu, horvātu un gēļu valodā tulkojums nav pieejams. Tālāk koordinātoru ieteikumu apstiprināšana, viens no tiem ir svarīgs, lūdzu ieklausieties, tas ir pirmais par um, 23. oktobra koordinātoru vēstules apstiprināšanu atbalstu atbilstoši 205. Um, nolikuma noteikumam uh, zaļie, uh, zaļie pieprasīja um, uh, personālo um, balsojumu, bet tas tika um, noraidīts. Bet balsojums notiks 17.45. un šis balsojums būs kopā ar visiem pārējiem. Thank you. Tātad vai komiteja apstiprina šo koordinātoru ieteikumu? Labi, tātad apstiprināts. Tālāk Libē kalendāra apstiprināšana 18. gadām. Ja iebildumi nav, tad kalendāru uzskatām par apstiprinātu. Tālāk deleģētie un īstenošanas akti 26. oktobrī parlaments saņēma komisijas īstenošanas lēmumu projektu uh, par 18. gada finansējumu programmas apstiprināšanu, tiesību vienlīdzības uh, un uh, pilsoņu tiesību nodrošināšanai ar ko tiek noteikts tiesību vienlīdzības un pilsonības programma periodam no 2014. un 2020. gadām. Par to tika informēti visi uh, Libē komitejas deputāti atbilstoši kārtībai un tika uh, noteikts uh, termiņš arī iebildumu iesniegšanai. Ja jums ir šādi iebildumi, tad arī to zinām sekretariātām 20. novembrim 20. 7. oktobrī tika um, saņemts um, dokuments attiecībā uz uh, Etiopijas iekļaušanu augsta riska valstu sarakstā. Un tas ir saistīts ar um, valsts sarakstu izveidošanu, lai cīnītos uh, pret nelikumīgi iegūt naudas līdzekļu uh, legalizēšanu viens mēnesis ir noteikts iebildumu izteikšanas periods. Ja kādam no jums ir iebildumi, tad informēt par to Lībijas sekretariātu līdz 15. novembra 18. vakarā. Un visbeidzot, elektroniskais balsojums, kas paredzēts 1145. Lūdzu, sagatavojiet savas balsošanas karteņas. Kolēģi, trešais punkts darba kārtībā ir pirmais privātuma vairoga ikgadējais pārskats, un uh, pie mums uh, šodien ir uh, komisāre Tīna Astola viedokļu apmaiņai. Mm, koordinātori uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs ievērotu laika grafiku, kas ir noteikts. Um, uh, šīs eh, programmas eh, izskatīšanai. Un Tādēļ man ir liels prieks, eh, ka pie mums ir Tīna Astola, kas ir tieslietu un patērētāju un ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem. Vēlos atgādināt, ka datu aizsardzības iestādes decembra beigās publicēs arī savus secinājumus par šīs programmas īstenošanu. Un tādēļ tagad došu vārdu Astols kundzei, lai informētu mums presošo situāciju, un pēc tam lūkšu koordinātorus un deputātu aizietotājs attiecīgi uzdot jautājumus un izteikt komentārus par dzirdēto. Tātad lūdzu vārds jums, Astols kundze, līdz 15 minūtēm. Paldies, godātie deputāti! Man ir liels prieks un gods šodien atrasties šeit, lai apspriestu komisijas ziņojumu par eh, privātuma eh, vairoga eh, programmas izvērtēšanu pirmo reizi un um, tik skaidri un gaiši pateikts, ka šim um, pasākumam ir jābūt reālām. Uh, un komisijai ir arī regulāri pienākums pārbaudīt, vai tās konstatējumi par adekvātumu lēm, par attiecīgiem lēmumiem un to adekvātumu ir pamatoti. Un tādēļ arī ir ļoti svarīgi uh, ik gadu veikt šo monitoringu. Mēs tos turam ļoti nopietni, un tā rezultātā šis ziņojums ir visaptveroša procesa rezultāts. Vēlos uzsvērt, ka ikgadējā pārbauda nesākās septembrī Vašingtonā. Mēs ļoti rūpīgi tam gatavojāmies, iegūstot informāciju no dažādiem avotiem gan uzņēmumiem, gan NVO, kas pauda savu viedokli par to, kā šis ietvers darbojas, gan uh, praksē ne tikai attiecībā uz uzņēmumiem, bet arī kā to ievēro ASV varas iestādes. Tāpat mums arī bija viedokļa apmaiņa ar dažādām iesaistītām pusēm, ieskaitot jūsu komitejas delegāciju, kas jūlijā apmeklēja ASV. Un mēs, protams, arī saņēmām informāciju un paskaidrojumus, ko sniedz atbilstošās ASV iestādes vēlos pasvītrot, ka ikgadējais pārskats tika sagatavot cieši sadarbojoties ar datu aizsardzības iestādes pārstāvjiem, kas ir noteikti ar 28. pānta kārtībā izveidotās darba grupas rīkojumu. Septembrī bija sanāksme, lai analizētu iegūto informāciju un veiktu tālāku sagatavošanos. Un, attiecīgi, pārstāvi piedalījās arī sanāksmēs Vašingtonā un deva būtisku pienesumu uzdodot dažādus jautājumus un izsakot ekspertu komentārus. Pateicoties šim intensīvajam sagatavošanas darbam, pirmais ikgadējais uh, novērtējums tiešām bija saturīgs. To atzīmēja arī ASV puse, mm, pasakot to, cik svarīgi ir šāda pārbauda, lai šī programma varētu turpināt darboties. Tāpat tika atzīmēts, ka gan ASV iestādes uh, aktīvi piedalījās uh, šajā pasākumā, gan arī uh, dažādi uzņēmumi un iestādes tika pārstāvēti. Un, kā es teicu, no ASV puses piedalījās um, to iestāžu pārstāvi, kas ir atbildīgi um, gan uh, par uzņēmumu, ASV uzņēmumu, darbības novērtēšanu šīs programmas īstenošanā, gan arī atbilstošo iestāžu um, administrāciju iesaistību uh, šajā programmā pārstāvot šīs organizācijas tiešām augstā līmenī. Diskusiju laikā mēs apspriedām uh, privātuma vairoga ieviešanas detaļas. Tieslietu un patārētāju ģenerāla uh, direktorāta pārstāvju un 21. panta darba grupas pārstāvjiem bija uh, ļoti vērtīga viedokļa apmaiņa ar ASV pārstāvjiem. Pēc katra darba kārtības punkta um, tātad bija īsts ievads, pēc tam visai plaša un gara jautājumu un atbilžu sesija. Tas nozīmē, ka šis pasākums nebūtu nebija formāls, par ko daudzi bažījās, un es domāju, ka to jūs attiecīgi varat redzēt no mūsu ziņojuma. Tā kā tā bija pirmā reize, kad tika veikta ikgadējā novērtēšana, es ceru, ka tas radīs pozitīvu precedentu arī turpmākajam procesam. Un šeit vēlos īsumā pastāstīt par secinājumiem, kas tika noformulēti, tātad par uzņēmumiem. Mēs konstatējām, ka sistēma funkcionē labi. ASV iestādes ir izveidojušas mehānismus un instrumentus, par ko vienojāmies pagājušajā gadā un eh, tie aptver gan uzņēmumus, kas piedalās eh, šajā programmā, gan arī iestādes, kas uzrauga uzņēmumu um, rīcības atbilstību ieviestajiem mehānismiem. Pirmajā darbības eh, gadā šis privātuma vairoks ir aptvērs vairāk nekā 2000 uzņēmumu, ieskaitot arī uh, Eiropas uzņēmumu filiāls ASV. Saprotams, ka šajā pirmajā gadā ASV galvenokārt koncentrējās uz atbilstošās kārtības un procedūras izveidošanu, lai īstenot atbilstošo certifikāciju. Un mēs atbalstām un esam priecīgi par to, ka uh, Um, tirdzniecības departaments tagad uh, veids uh, daudz efektīvāku novērtēšanu attiecībā uz to, vai uzņēmums atbilst certifikācijas prasībām. Bet nākotnē mēs sagaidām lielāku uzmanību pievērstu tieši īstenošanai un arī rekomendāciju ieviešanai. Uh, atbilstoši attiecīgā departamenta rekomendācijām būt vairāk proaktīviem. Kas attiecas uz valdības piekļuvu personu datiem, šeit ir svarīgi pasvītrot, ka jaunā ASV administrācija apstiprina eh, tās saistības, ko uzņēmās Obamas administrācija, un mēs saņēmām apliecinājumu, ka uh, tā saucamā PPD 24 norma un tās īstenošanas normas netiks mainītas. Un tas, protams, ir pamatu pamats, uz kur ir veidot šis privātuma vairoks. Šajā ziņā svarīgi ir atcerēties, eh, ka tā saucamā PPD 28 um, platformas prasības attiecās uz eh, visām izlūkošanas eh, darbības veicošajām iestādēm ASV. Paskaidrojumi, ko saņēmām eh, šīs tikšanās laikā, vēlreiz apstiprināja veikto novērtējumu par to, ka procedūras ir adekvātas un atbilstošas, un tas nozīmē, ka mm, ASV iestāžu piekļuve datiem, kas nosūtīti no Eiropas Savienības komerciāliem nolūkiem, vienmēr e, tiek apstrādāt vai nu no atbilstoši nacionālās drošības vēstulēm, vai arī izmantojot atbilstošus selektors, piemēram, e-pasta adreses, kā to nosaka 702. Uh, e, e, sadaļa īstenošanas dokumentā, un tas tiek realizēts arī praksē. Kā jau paskaidrojām savā ziņojumā, eh, gan izlūkošanas iestāžu eh, prakse ir modificēta atbilstoši īstenošanas dokumentiem un tika konstatēti arī eh, pierādījumi vai empīriski pierādījumi, kas apliecina to, ka sekundārā datu izmantošana nenotiek. Protams, mums ir jāsaglabā modrība un e, jāsako notikuma attīstībai arī turpmāk. Tas nozīmē, ka e, mūsu darbs nebeidzas ar ziņojumu publiskošanu. Un tas attiecas arī uz 702. E, pānta par ārējās izlūkošanas un novērošanas likuma atkārtot apstiprināšanu. Kā jūs zinat, ASV kongress patreiz uh, apspriež uh, to, lai eh, vēlreiz apstiprinātu FISA 702. Eh, pāntu, kas ir ļoti svarīgs izlūkošanas darbību veikšanai. Un kongress varētu izmantot šo iespēju, lai padomātu eh, par um, prezidenta politiskās eh, direktīvas numur 28 normu iestrādāšanu ārējās izlūkošanas un novērošanas likumā, kas varētu nodrošināt šādu aizsardzības stabilitāti un būtu ļoti labi, ja jūs varētu attiecīgi nodot savu vēstījumu, kontaktējoties ar um, ehm, ASV kongresa eh, deputātiem. Tālāk par um, ombuda jautājumu. Es saprotu, ka Lība delegācija um, savas um, vizītes laikā jūlijā pauda bažas par šī ombudu um, iecelšanas mehānismu. Kā jūs zinat, ka um, patreizējā administrācija visai lēni īsteno dažādas šādas veidu procedūras, uh, bet kas attiecas uz pagaidu pārējais situāciju gan ASV, gan ES, um, ombuda pienākumu izpildītājs uh, var uh, veikt visus nepieciešamos pasākums un darbības, tad, kad uh, būs pabeigts visi sagatavošanas darbi. Tajā pat laikā ir veiktas nepieciešamās procedūras, lai garantētu ombuda neatkarību un lai ombuds varētu sadarboties ar neatkarīgām uzraudzības iestādēm, izvērtējot sūdzības, kas saņemtas no Eiropas Savienības. Un mēs uh, Eh, apsveicām to, eh, cik cieši sadarbojas eh, Ombuda institūts un PPD 28 komiteja, lai šo iztenošanas procesu padarītu veiksmīgāku. Tajā pat laikā, ņemot vērā to, cik svarīga ir ombuda loma, savā ziņojumā mēs aicinām ASV administrāciju pēc iespējas ātrāk iecelt reālu ombuda uh, amata izpildītāja. Un tas vēlreiz parādītu ASV politisko apņēmību īstenot uh, privātuma uh, vairoga platformu. Līdzīgs komentārs uh, varētu attiecināt arī uz pārējo locekļu iecelšanu iecerētajā privātuma vairogu uzraudzības valdē. Mēs turpināsim sekot, vai rekomendācijas tiks īstenots, kam vajadzētu uzlabot uh, šī vairogu praktisko funkcionēšanu. Ja rekomendācijas netiks ieviestas, vai arī ja pretēji tām, eh, uz ko norādījām savā ziņojumā un netiks saglabāts, Eh, iepriekš sasniegtais, tad komisija izvērtēs situāciju un izdarīs atbilstošos secinājumus. Noslēgumā vēlos pasvītrot, ka mēs uzskatām, ka eh, šis izvērtēšanas process bija eh, ļoti labs pasākums un tur savu pienesumu devāt arī jūs ar savu rezolūciju pagājušā gada aprīlī, un Libet tikās ar saviem partneriem Vašingtonā, pasvītrojot to, cik svarīgs ir šis process, un tas bija ļoti svarīgs vēstījums, ir īpaši eh, šajā pārmaiņu laikā ASV administrācijā, un kā jau pieminēju iepriekš, mēs ļoti cieši sadarbojāmies ar BPA, eh, kam ir svarīga loma šī vairāk funkcionēšanā. Viņi arī aktīvi piedalījās novērtēšanas procesā un veids, protams, arī savu novērtēšanu. Kā jau komisāri Jurova teica Vašingtonā, atklāšanas pasākumā tas bija lielisks piemērs, eh, kā Eiropas komanda var sekmīgi strādāt. Uh, Komisāri Jūrova un es, mēs noteikti vēlētos, lai šī sadarbība turpinātos un labprāt uzklausīšu jūs jautājumus un komentārus. Paldies, Astals kundzei. Nu, daži koordinātori nav šeit eh, un lūdzu kolēģi Aicinu jūs ievērot divu minūšu atvēlēto uzstāšanās laiku, jo mums ir jāturpina četros ar nākamo darba kārtības punktu, un ja būs iespējams, tad es došu arī iespēju papildus uzdot jautājumus, bet, protams, ir jādod laiks arī atbildēm. Tātad sāksim ar Bonī kungu, lūdzu. Thank you very much and thank you very much. Liels paldies par visiem centieniem, kas tiek īstenoti, lai uh, veiktu šo darbu, arī uh, veiktu šo pārskatu. Jā, struktūra ir ļoti skaidra, un es domāju, ka tas būs ļoti liederīgs dokuments. Un daži vārdi par uh, ieteikumiem. Pirmkārt, uh, apziņas uh, līmeņa celšana vai labāka informācija pilsoņiem, kā pievērst uzmanību uh, šiem jautājumiem un kā uh, palielināt zināšanas katram Eiropas Savienības pilsonim. Tālāk uh, par privātuma vairoga ombudu. Jā, ir ieteikums ASV šādu amatu izveidot, bet eh, kad eh, jūs prāt tas būs iespējams? Kā jūs eh, vērtējat situāciju? kas mums, kā atsevišķiem Eiropas Savienības pilsoņiem, nav tik labvēlība, labvēlīga. Uh, ja ir informācija par ASV uzņēmumiem, un šī informācija tiek publiskota, bet uh, nav viss izdarīts līdz galam. Mums būtu varbūt jāizdara spiediens uz ASV kolēģiem un uh, nepieļaut to, ka ciestu Eiropas uh, Savienībā lietotāji. Par uh, 702. sadaļas uh, atkārtotu apstiprināšanu un Pfizer aktu kādā virzienā jūsuprāt notiks attīstība un kāds būs gala rezultāts. Un tālāk par šo uh, privātuma un uh, civilo tiesību uzraudzības padomi. Es uh, pateicos jums par uh, jūsu uh, apņēmīgo rīcību, un mēs visi eh, pieliekam pūles, bet ir grūti panākt, lai mūsu ASV kolēģi eh, panākt mums pretī. Paldies! Eh, divas minūtes katram runātājam. Tagad vārds Sipels kundzei. Liels paldies par šo prezentāciju. Diemžēr nevarēju visu pilnībā noklausīties bet jūsos klausoties, tas man atgādināja Eh, debates, kādas mums bija par drošo ostu. Toreiz izskanēja kritika, pa, komisija sagatavoja gadskārtējo ziņojumu, vērtējumu, jā, ir problēmas, bet mēs strādājam, notiek uzlabojumi, bet pēc tam tiesa pieņēma lēmumu un viss tika atcelts. Un tagad mēs e, šeit saskatām līdzīgas problēmas, kas joprojām pastāv privātuma vairogā. Piemēram, situācija, kurā atsevišķi uzņēmumi apgalvo, ka ir privātuma vairogā iekļaut, bet patiesībā nekad nav to pieprasījuši, vai arī ar certifikāciju interneta vietnē, vai par regulārām pārbaudēm tagad mēs konstatējam ne tikai, ka ir problēmas, bet būtībā ir tās pašas problēmas, kas pastāvēja jau pirms gadiem, kad bija tā saucamā drošās ostas vienošanās. Un ko esat paredzējuši komisijā darīt, vai ir kādas skaidras norādes no ASV puses, ko viņi ir iecerējuši darīt? Tāpat tika runāts arī par ombudu. Uh, un par padomi. Mums bija uh, vizīte ASV, un mēs jau toreiz norunā, uh, runājām par to, ka šī padome nav pilnībā nokomplektēta, bet nekas nav mainījies. Vai esat saņēmuši konkrētu informāciju no ASV par to, kādi soļi tiks spērti, lai uzlabotu situāciju? jo es tiešām nevēlos, lai pēc gada mēs runātu atkal par tieši tām pašām problēmām. Paldies, vārds Intvelds kundzei. Paldies Astulas kundzei par prezentāciju, bet es tāpat kā Sipelas kundze neesmu īpaši eh, sajūsmā par to, ko es dzirdu. Uh, Tas mums tiešām atgādina Safe Harbor, jeb drošās ostas nolīgumu, vienošanos, kas, manuprāt, nav pilnīgi nevainojama. Pat ja varbūt ar ieviešanu viss ir kārtībā, tad tomēr pēc būtības šeit nav viss kārtībā un tiesa varētu atcelt. Un šeit pat tās diezgan neskaidrās garantijas pat nav īstenotas. Un šī padome būtībā Trumps ir iecēlis tikai vienu personu, ombuds joprojām nav iecēlts amatā, kaut gan jauna administrācija strādā jau desmit mēnešus. Jā, un jauna administrācija ieceļ ļoti lēni šīs amatpersonas, kaut gan es nezinu, vai tā tas ir, ir iecelts ļoti daudzas citas amatpersonas, bet šī joma laikam nav prioritāra. Tagad jūs sakat, ka cerat, ka, ka iespējams tiks atkārtot apstiprināta FISA sadaļā 702 un ka tā būs unikāla iespēja, lai uh, uzlabot privātuma aizsargumu. Nu, kā aizsardzību, kā jūs prāt, kādas ir reālās izredzes, ka šī administrācija to tiešām izdarīs, jo mm, administrācija tikai dod uh, solījumus, bet acīm redzot balstoties uz alternatīviem faktiem. Un kāda reāla aizsardzība tiks nodrošināta pilsoņiem? Tālāk. Uh, par sūdzību iesniegšanas procedūru un informāciju, nu kā pils, par ko lai pilsoņi īsti sūdzās, jo šī procedūra būtībā nekad nestrādās, kā jūs varat sūdzēties par kaut ko, kas jums vispār nav zināms. Manuprāt, šī vienošanās ir ar daudziem trūkumiem un uh, Uh, īstenošana ir uh, vēl uh, sliktāka. Manuprāt, pilsoņi rēķinās ar to, ka Eiropas komisija iestāsies par Eiropas Savienības tiesību aktu un līgumu īstenošanu, bet komisija daudzās jomās to nedara. Tādēļ nenāciet, neprasiet mums atbalstu, bet dariet to, kas jums komisijā ir jādara, lai aizsargātu pilsoņu tiesības. Paldies, Voskungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos. Eh, Astols kundzei par eh, viņas eh, sniegto informāciju. Tātad. tad mēs uh, tiek uh, tika veikts izvērtējums arī par Safe Harbor. Vai strādā tulkojums? Jā, tulkojums strādā. Tā tad no šie, šīm sākotnējām problēmām mēs uh, tad centāmies uh, mācīties un uzlabot uh, darbu un situāciju un runājot par datu aizsardzību un uh, sarunām ar ASV. Mēs esam tiešām devuši ieguldījumu vismaz politiskā līmenī mēs esam uh, saņēmuši reālus rezultātus, kas nav tik labi, ir tas, ka nav iecelts pastāvīgais ombuds, ir tikai tādi pagaidu risinājumi. Un līdz ar to, ja ir tikai aizvietotājs, tad varbūt ar tādu apņēmību arī netiek strādāts. Bet es gribētu zināt, vai ir saņemtas kādas sūdzības uh, lai varētu redzēt, kā tas darbojas, vai ir bijušas tātad eh, sūdzības, lai mēs varētu izvērtēt to, vai pastāv kaut kādas nepilnības, kas būtu jālabo. Un jautājums, kādi konkrēti uzlabojumi eh, ir nepieciešama. Nu, tiešām žēl, ka Trumpa administrācija nav visus uh, amatus vēl aizpildījusi, un es gribu arī norādīt, ka transatlantiskajā jomā datu plūsmas uh, uh nozīmība netiek uh, atbilstoši novērtēta, ja nav šie amati aizpildīti. Un varbūt tiešām būtu eh, jārīkojas ātrāk un jāapzinās, cik svarīga ir šī datu plūsma un atbilstoši jāīsteno vienošanās. Bet tā tad es gribēju jautāt par to, vai ir saņemtas sūdzības un vai ir uzsākts darbs, lai veiktu konkrētus uzlabojumus. Paldies! Un tagad vārds Argentīni kundzei. Paldies priekšsēdētāji, nerunāšu gari, jo kolēģi jau daudz ko ir pateikuši. Tad pirmkārt, ombuds ASV ir e, šobrīd iecelts e, tikai pagaidu darbinieks un e, attiecīgā persona īsti nav informēta par situāciju tālāk par šo komiteju, kurā arī nav iecelti visi tās locekļi. Jautājums, vai Eiropas pilsoņi var atbilstoši aizstāvēt savas tiesības? Nē, tā tas nav. Jo mēs atkal atgriežamies pie safe harbor situācijas, kur uh, viss balstījās uz savstarpēju uzticību, kuras beig beigās nebija, tad viss sabruka. Un tagad līdzīga situācija ir attiecībā uz privātuma vairogu un īrijas augstākā tiesa jau otrajā lietā ir nolēmusi vērsties Luksemburgas tiesā. Un uh, jau pag tagad ir pagājušā gada īrijas augstākā tiesa nosūtīja jautājumu Luksemburgas tiesā, tagad tiek gaidīta atbilde. Un uh, ļoti iespējams, ka privātuma vairoks atkal uh, tiks atcelts, tāpat kā tas bija ar Safe Harbor, un būtībā tā ir tikai acu aizmālēšana, jo nekas nav mainījies Eiropas Savienības pilsoņiem, un arī uh, ASV uh, lielā tehnoloģija industrija arī savu uzvedības veidu nav mainījusi. Zaļie ir tiešām satraukušies par šādu situāciju, un mēs uh, uzskatām, ka ir jāveic eh, būtiskas pārmaiņas eh, šajā struktūrā. Paldies! Es arī gribētu uzdot vienu papildu jautājumu, vai jūs nevarētu uh, mūs eh, informēt par tiesību aizsardzības jautājumiem, vai šeit nav kādi robi, tātad attiecībā uz informācijas eh, sniegšanu uh, Facebookā un tiesību sargājošo iestāžu iespēju piekļūt uh, informācijām, ko jūs darat, lai uh, izvērtētu, izmeklētu šo situāciju par tiesību sargājušo iestāžu piekļuvi. Un jautājums, kādi ir uzlabojumi salīdzinot ar Safe Harbor? Jā. Lūdzu. Thank you for the questions, some of them very... Paldies par infor, eh, šiem jautājumiem, daži bija ļoti uh, konkrēti, citi vispārīgāki, tātad jautājums, vai atkal ir šis vecais safe harbor? Protams, mēs komisijā esam strādājuši pie šiem jautājumiem, pamatojoties uz eh, lēmumu Safe Harbor lietā un arī ņemot vērā to, ko paredz uh, ASV tiesību normas par piekļuvi datiem. Un mēs uh, uzskatām, ka gatavojoties Safe Harbor nolīgumam, mēs atbildējām uz daudziem jautājumiem. Es nepiekrītu, ka uh, situācija ir tāda pati šoreiz. Tagad runāšu par konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt, par informēšanu. Nākam pavasar mēs esam iecerējuši īstenot šādus pasākumus, pie tiem jau mēs strādājam. Pilsoņiem ir, cilvēkiem jāapzinās, kādas ir viņu tiesības Eiropā, ir jāsaprot ka var būt uh, problēmas ar datiem, kas tiek nosūtīti uz ASV, un uh, šajā kontekstā privātuma vairoks kļūst saprotamāks. Un, protams, ir jāpievērš uzmanība šiem jautājumiem, un uh, tas ir jāveic datu aizsardzības darbiniekiem. Tālāk par GDPR eh, darbā eh, spēkā stāšanos. Tas ir būtisks. Tālāk par ombudu. Šis jautājums, eh, tātad, ombudu iecelšana ir ASV valdības pārziņā, un mēs viņus rosinām to darīt. Mēs pievēršam uzmanību šai problēmai. Arī parlaments par to ir uh, izteicies un uh, izvērtējot uh, privātu un vairogu, mēs arī pieminām šo problēmu. Bet mēs saņēmām solījums par to, ka tiks izveidot atbilstoša procedūra, lai arī um, vietas izpildītājs varētu atbilstoši strādāt. Uh, un pilsoņi arī var saņemt atbalstu no datu sargiem, iesniedzot eh, sūdzības. Jā, vienmēr jau var teikt, ka ja. Uh, Uh, dažādu valstu ierēģi uh, sarunāja savā starpā, tad ir uh, viena situācija, bet es uh, esmu tikusies ar kolēģiem un uh, konstatēju, ka viņi ļoti nopietni uztver šo tiesību jautājumu un apzinās, kādas ir procedūras, ir par tiem informēti. Tālāk par certifikāciju. Uh, ka ir uzņēmumi, kuri savās internetu vietnēs apgalvo, ka ir saņēmuši certifikātus privātu un vairogu ietvaros, bet tā tas pagaidām nav. Mēs konstatējam, ka ir neatbilstības starp atsevišķām uh, internetu vietnēm un certificēto uzņēmumu sarakstu, bet jānorāda, ka uh, tomēr ir atšķirīga situācija. Uh, ja šādus apgalvojumus izsaka uzņēmums, kurš pat nav pieteicies uz certifikāciju, vai arī uzņēmums ir pieteicies un vēl nav pabeidzis procedūru. Protams, tiek darīts viss, lai situāciju mainītu. Tiek uh, izveidots nopietnas, uh, tā skaitā IT procedūras, lai viss atbilstoši darbotos Eh, ir, eh, tiek veidota sistēma un mums, eh, jums ir jābūt proaktīviem, veicot kontroli arī attiecībā uz certifikācijas procedūrām. Tālāk es gribu teikt, ka mūsuprāt ASV neat atkāpjas no pašreizēja līmeņa šajos jautājumos, ne, nekāpjas atpakaļ arī attiecībā uz 702. sadaļu un par pašreizējām garantijām. Protams, ir tagad grūti prognozēt, kāds būs rea rezultāts. Mēs eh, par PBPP eh, mums bija prezentācija no eh, vienīgās locekles šajā struktūrā visas uh, iniciatīvas var turpināties, tās, kuras ir iesāktas iepriekš, bet nevar uzsākt jaunas iniciatīvas šobrīd. Līdz ar to nav daudz, nekas daudz zaudēts, un priekšsēdētājs ir iecelts, uh, Trumps to ir iecēls, bet ir nepieciešams senātā apstiprinājums, un šis process turpinās. Uh, atkal apgalvojams, ka ir tādas pašas problēmas kā Safe Harbor sakarā. Es uh, par to jau izteicos. Uh, rekomendācijās mēs runājam, ka ir jābūt proaktīvākiem un var pastāvēt dažādi mehānismi IT pasaulē, kas palīdz eh, noskaidrot, vai šie certifikāti uh, tiešām ir izsniegti un vai šie apgalvojumi ir pamatoti. How, I guess it was about how. Šķiet, eh, te bija runa par to, kā mēs mm, varam noticēt, ka ASV izturēsies šajā gadījumā atšķirīgāk kā Safe Harbor gadījumā. So um, anyway, uh, I think the whole fact that this was built. Es domāju, ka tas, ka mēs visu pamatojām uz lēmumu par Safe Harbor, nozīmē, ka mēs visu veidojam daudz savādāk. Tāpat arī mums ir dialogs ar ļoti augsta līmeņa amatpersonām no ASV, un tas parāda, ka amerikāņu puse atzīst, ka mēs varēsim prasīt no viņiem vairāk gadījumā, ja e, tas nedarbosies. Tātad šeit nav runa par kaut ko jau pieņemtu un izlēmtu. As to the point, of course, if this is a Schrems proof or not, I will not go into that as we heard that we Par kosīfu es diemžēl neko nevaru pateikt, jo šeit e, man vēl nav informācijas, taču es domāju, ka darbs, ko veic amerikāņi attiecībā uz īstenošanu, ir pamatīgs. P kluba arī tika jau atbildēts, protams, kā es vēju ļoti daudz, kas notiek. Un pirms kāda laika es redzēju, ka nav pieņemti lēmumi administratīvā līmenī, un šķiet, ka šīs skaidrs ir samazinājies, bet, protams, ka situācija valsts departamentā ir ļoti sarežģīta. Un, protams, tas ir atkarīgs arī no nominētajām personām. Mēs varam vienkārši izdarīt spiedienu. 702 par to pieņem lēmumu kongress. Vēl nav saņemtas sūdzības par eh, tiesību sērgu, un mēs ļoti skaidri jautājām, kādas tad ir procedūras, vai viņiem vispār būs iespējams izskatīt šīs sūdzības. Tātad, vai tas tiks darīts pietiekami ātri? Kā jau es minēju, mēs varējām konstatēt, ka šīs struktūras un mehānismi pastāv. Tāpat arī eh, notiek eh, mm, sadarbība starp eh, ģenerāli inspektoriem. Vai mēs varam novērot uzlabojumus attiecībā uz tiesību sargu nozīmēšanu? Šeit varu pateikt ļoti maz. Visu, kas bija sakāms, jau esmu pateikusi. Uh, Šķiet, ka amerikāņīs neapzinās, cik svarīgas ir šīs datu plūsmas. Tas, kā mēs varējām novērot, kā tiek ieguldīts tik ļoti daudz darba administrācijā, sertifikātos, piemērošanā, es domāju, ka tas ļoti labi parāda, kā viņi saprot, cik svarīgi tas ir, un tāpat arī viņi saprota, cik būtiski to visu ir pabeigt. Šķiet, ka šeit ir runa par standartizētajām klauzulām, bet, protams, ka mums ir jārunā arī par garantijām, kas attiecas uz uh, valdības piekļuvi. Un tad jautājums par uh, uh par uh, tiesību aizsardzību. Jā, es uh, nosūtīju šo jautājumu uz ASV pusi, saka, uh, uh, priekšādātājs, bet ir jautājums par to, vai ASV šeit ir uh, piekļuve, un šķiet, ka jūsu prezentācijā šī informācija neparādījās, tāpēc gribēju uzdot šādu jautājumu. Varbūt es varu par to kaut ko pateikt. Tātad, to mēs esam jau analizējuši. Iepriekšējā jūlija lēmumā mēs veicām šādu analīzi, un tas notika pēc pēdējām uh, Um, apspriedēm ar Tieslietu departamentu. Šeit tātad ir runa par ierobežojumiem, par prasībām, kas ir iekļautas likumos, tāpat arī iespējamie um, aicinājumi ieviest prasības. Iespējams, ka šeit uh, būs jābalstās uz konkrētu izmeklēšanu pār tiesību subjektu, un, protams, ka mums ir jādomā arī par tiesiskajām garantijām. Tas eh, pilnībā atbilst visām eh, samērīguma prasībām, kas mums ir jāpiemēro šajā kontekstā. To arī apstiprināja visi iepriekšējā gada laikā. Tāpat arī varam novērot eh, tādu nesenu uzlabojumu um, tā saucamo aplusināšanas rīkojumu izmantošana tagad ir ierobežota. Tātad šeit ir runa par rīkojumiem uzņēmumiem, kad viņiem tiek lūgts sniegt datus. Vēl ar vienu ir iespējams pieprasīt, lai šie uzņēmumi nesniedz informāciju. Šādos gadījumos tātad tiek apdraudēta krimināla izmeklēšana. Uh, bet Tieslietu departaments nesen publiskoja vadlīnijas par šo jautājumu, un līdz ar to šīs iespējas tiek ierobežotas. Uzskatām, ka šī notikuma attīstība ir visnotaļ pozitīva. Mēs redzam, ka e, tiek e, domāts arī par e, regulāru pārskatīšanu, un šādu rīkojumu izmantošana uh, Uh, būs ļoti ierobežota. Tātad ir, ir paredzētas dažādas garantijas un ierobežojumi, un mēs uzskatām, ka tādējādi tiek nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis, izpildot uh, visas uh, adekvātuma prasības. Tagad es gribētu izmantot šo iespēju, lai jūs informētu arī pār FISA. Pirmkārtām, Mūsuprāt, pats svarīgākais ir tas, ka privātuma vairogs ir pavēris komunikāciju par šo jautājumu. Agrāk nemaz nebija tik ierasts vēst sarunas ar um, amerikāņu izlūkošanas dienestiem, un tagad mums tas viss ir. Mēs tāpat arī Eh, kont kontaktējamies ar tieslietu departamentu un ar izlūkošanas iestādēm un detalizēti apspriežamies par šo jautājumu. Manuprāt, tas eh, pats par sevi jau ir ievērojams fakts. Attiecībā uz FISA mēs eh, esam saņēmuši vairākus priekšlikumus. bet no visiem šiem priekšlikumiem nav neviena priekšlikuma, kas paplašinātu uzraudzības pilnvaras Ir viens priekšlikums, kas paredz eh, šo nosacījumu paplašināšanu. Brīvības eh, likuma redakcijā ir iekļautas vairākas papildu garantijas, tā skaitā arī attiecībā uz eh, ārvalstniekiem. Tieši šāda veida iniciatīvas mums vajadzētu atbalstīt, un šeit mēs, protams, arī gaidām no parlamenta atbalstu. Tas ir ļoti svarīgi. Intvēldas kundze, pavisam īsi jums ir laiks uzdot papildu jautājumu. Pretēji tam, ko jūs teicāt, es uzskatu, ka tas nemaz nepalīdz. Mēs eh, dzirdam šeit ļoti daudz birokrātiskas liekvārtības un pilsoņiem nav nekādu garantiju. Gribētu zināt, kur komisija eh, novelk šo līniju. Tas tika pieņemts 2016. gadā, vēl iepriekšējā administrācijā. Um, vēl ar vienu uh, Trāmpām nav ombuda. Jūs esat tikušies ar daudziem svarīgiem cilvēkiem, tas, protams, ir ļoti labi, bet uh, pīklopa nepastāv, nav arī ombuda. Jūs uh, paļaujaties uz prezidenta un administrācijas solījumiem, bet šeit uh, nav uh, nekāda pamata viņiem uzticēties. Kad jūs beidzot šeit pavilksiet svītru apakšā, galu galā te ir runa par komisijas lēmumu. Jūs šeit nepildat uh, to, ko pilsoņi no jūs gaida. Jums ir jāpieprasa, lai viņi pildītu savus solījumus, tieši par to uh, šeit ir runa. Astos kundze, tas, manuprāt, nemaz nav smieklīgi. Sofija, jūs pateicāt to, ko jūs gribējāt, un tagad eh, pēdējais vārds Astols kundzei. Vispirms vēlētos norādīt, ka pīkloba pastāv. Te nav runa tikai par tā dalībniekiem, tad, tad viņi strādā, viņi pārskata uh, tiesību aktus, šis darbs iet uz priekšu. Viņi uh, var arī publiskot savus ziņojumus, tātad šis pīklopi pastāv. Kā jau es arī minēju, priekšādātājs jau ir nozīmēts, un, protams, ka tas ir uh, vien, vēl viens solis uz priekšu, lai sasniegtu kvorumu. Tātad gribētu norādīt, ka šis pīklopi pastāv. Attiecībā uz ombudu Šīm ombudam ir visas ombuda funkcijas, tāpat arī ir paredzētas visas procedūras, taču neviena sūdzība vēl nav iesniegta. Tad, kad šāda sūdzība būs, tad arī mēs varēsim saprast, vai tas darbojas vai nē. Paldies! Nākamnedēļ tiksimies ar komisāru. Iespējams, ka 21. novembrī būs šī tikšanās. Lielas paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās. Lielas paldies arī Astos kundzei. Paldies par sniegto informāciju. Kolēģi, nākamais punkts, ko mēs skatīsim, mums ir jāsāk skatīt šis jautājums pulksteņš četros, un varbūt visi, kas ir iesaistīti šī punkta izskatīšanā, varētu nākt apsēsties pie galda.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 Good afternoon, colleagues. We move to point. Labdien, kolēģi! Mēs pāriesim tagad pie ceturtā darba kārtības punkta. Nesenie notikumi Polijā un ietekmē uz tiesiskumu. Mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar komisijas pirmo vicepriekšādātāju Francu Timermanu. Sirsnīgs veicam viņu un viņa darbiniekus mūsu vidū. Kolēģi, jūs noteikti labi zināt, par ko mēs šeit runājam. Visu šo procesu komisija sāka jau 2016. gada janvārī, tika uzsākts dialogs par situāciju Polijā saskaņā ar tiesiskuma ietveru, un šis process mūs ir novedis līdz šai dienai. Mēs eh, tikāmies eh, ar eh, Timermana kungu jau augustā, tad, kad mums bija viedokļa apmaiņa ar viņu mūsu komitejā, un daudz no jums bija klāt. Šodien mums ir paredzētas diskusijas, ņemot vērā priekšsēdētāja konferences oktobra lēmumu, kas deva mandātu mūsu komitejai apspriest situāciju Polijā pirms plenārsēdes debatēm kurām ir eh, jānotiek nākamnedēļas plenārsesijā. Tāpēc eh, šodien sirsnīgs veicu mūsu vidū komisijas pirmo vicepriekšēdētāju. Viņš eh, mums pastāstīs par šo situāciju gaidot nākamās nedēļas plenārsēdi. Rādzu, ka cilvēki jau piesakās runāt. Es vēlētos paskaidrot procedūru, kādu mēs izvēlēsimies, bet to darīšu vēlāk. Vēlos tikai norādīt, ka mums ir strikti jāpieturās pie uzstāšanās laika, un tās būs mm, divas minūtes katram. Debatēm ir paredzēta stunda un 15 minūtes. Patiešām strikti aicināšu visus nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Vicepriekšsēdētājiem savukārt ir dotas 10 minūtes. Tātad būsim disciplinēti, un tagad vārds vicepriekšsēdētājiem. Liels paldies! Liels paldies, ka man uzaicinājāt, un man ir patiešām liels prieks jums pastāstīt par aktuālāko situācijā ar Poliju. Pēdējo reizi tikāmies 31. augustā, un tolaik es jūs informēju par komisijas trešo tiesiskuma rekomendāciju, kas ir nosūtīta polijas varas iestādēm. Tā tika sagatavota 26. jūlijā, un 28. jūlijā tika uzsākta pārkāpuma procedūra. Kā jūs atceraties, rekomendācijā tiek paustas bāžas par tiesu sistēmas reformām un par četriem likumiem, kas tika pieņemti parlamentā un kas uh, Eh, ļoti negatīvi ietekmētu tiesnešu neatkarību un tiesiskuma situāciju Polijā. Eh, divi no šiem likumiem tika nosūtīti atpakaļ uz parlamentu, to darīja republikas prezidents. Tāpat arī tiek runāts par sistēmisku apdraudējumu tiesiskumam, eh, izdarot izmaiņas konstitucionālajā tiesā, kas rada bāžas par tiesnešu neatkarību tāpēc ka šīs tiesas sastāvs tika pilnībā pārskatīts un tika mainīta parastā konstitucionālā kārtība tiesnešu nozīmēšanai. Tāpat arī polijas izpildu vara atsakās publiskot vairākus tiesas spriedumus. Komisija aicina atjaunot konstitucionālās tiesas neatkarību, jo tas garantē polijas konstitūciju. Protams, ka konstitucionālajai tiesai ir īpaša loma, un Tieši tāpēc tas ir jāņem vērā, veicot eh, tiesu reformas. Tāpat arī ir jādomā par eh, reformām parasto tiesu organizācijām, kā jau zināt, šīs izmaiņas ir spēkā. Eh, kā jau iepriekšējo reizi norādīju, polijas atbilde ehm, attiecībā šo rekomendāciju neiekļāva nekādus konkrētus pasākumus. Kas ir noticis kopš šī brīža? Neskatoties uz to, ka kopš jūlija ir nosūtītas eh, četras vēstules polijas varas iestādēm, man diemžēl eh, jūs ir jāinformē, ka polijas varas iestādes nav piekritušas tikties. Līdz ar to mūsu komunikācija ir notikusi rakstveidā. Tomēr šis ielūgums vēl ar vienu ir spēkā. Mēs eh, ceram, ka varēsim turpināt dialogu personiski. Attiecībā uz pārkāpumu procedūru polijas varas iestādes atbildēja uz um, formālo vēstuli, noliedzot uh, jebkādus Eiropas tiesību pārkāpumus. Tieši tāpēc komisija nolēma nosūtīt argumentētu atzinu polijas iestādēm. Mēs uzskatām, ka polijas likumi neatbilst Eiropas Savienības tiesībām, tāpēc, ka e, sievietēm tiesnesēm ir paredzēts cits pensionēšanās vecums, tad 60-65 gadi. Līdz ar to var a, konstatēt e, diskrimināciju attiecībā uz e, dzīmumu, un līdz ar to tiek pārskāpts 157. pāns Uh, līgumā pār Eiropas Savienības darbību. Uh, tāpat arī dodot uh, tieslietu ministrām pilnvaras pagarināt tiesnešu darbības termiņu pēc pensionēšanās vecuma. Polijas tiesu neatkarība tiks grauta saskarā ar, saskaņā ar līguma 19.1 pantu. Un tāpat arī tiek pārkāpta Eiropas cilvēktiesību hartas 47. pāns. Mēs uzskatām, ka šie tiesneši tiek uh, ietekmēti un tiek arī pieņemti ļoti neskaidri kritēriji par viņu mandāta pagarināšanu. Tāpat arī mēs uzskatām, ka līdz ar to tiek uh, grauds princips par to, ka tiesneši nedrīkst tikt atstādināti. Tieslietu ministrijai līdz ar to ir iespēja ietekmēt tiesnešus, tad, kad šie tiesneši izskata lietas par Eiropas Savienības tiesībām. Komisija gaida atbildi no polijas iestādēm, lai lemtu par tālākajiem soļiem. Attiecībā uz Belovežas gāršu komisija ir uz, uzskaitījusi vairākus elementus, kas norāda, ka koku izciršana turpinājās arī pēc tiesas sprieduma. Oktobrī notika sēde. Uh, kur komisija prezentēja savus argumentus un sprieda pār pagaidu pasākumu piemērošanu Polijai. 25. septembrī uh, komisija informēja vispārēju lietu padomi par situāciju Polijā. Tika panākta plaša vienošanās par to, ka uh, mūsu visu interesēs, gan komisijas, gan polijas interesēs, ir uzsākt dialogu, lai rastu risinājumu. Tajā pašā dienā polijas prezidents Dūda prezentēja divus jaunus likumprojektus. Komisāri ļoti rūpīgi izanalizēja šos e, jaunos likumprojektus, un mēs sekojam līdzi notikumu attīstībai attiecībā uz šiem projektiem. E, komisija vēlas ievērot e, tiesību pamatprincipus un Eiropas un starptautiskos standārtus attiecībā uz tiesnešu neatkarību, kas ir jāievēro jebkādās tiesu reformās. Proti Tiesneši nedrīkst tikt atstādināti, un tiesneši ir jāaizsargā no patvaļīgiem politiskiem lēmumiem, jo īpaši izpildvaras lēmumiem. Tiesnešu neatkarība attiecas ne tikai uz tiesnešu mm, pienākumu veikšanu konkrētās lietās, bet arī uz tiesu sistēmu kā tādu. Ir vajadzīgas pietiekamas garantijas, lai saglabātu tiesnešu neatkarību, jo tas ir ļoti būtiski lai um, veicinātu uzticēšanos tiesām demokrātiskā sabiedrībā. Pašlaik izvērtējums ir tikai sākotnējā stadijā, un komisija var konstatēt, ka vairāki punkti šajos likumprojektos ir rūpīgi jāizpēta, jo rodas bāžas par uh, šo principu ievērošanu. Lūk, piemērs. Uh, likumprojekts par augstāko tiesu, kur vēl ar vien tiek ierobežoti mandāti un tiek eh, ierobežota vairāku tiesnešu tā skaitā pirmā priekšsēdētāja pienākumu veikšana. Tiek eh, samazināts eh, pensionēšanās vecums. Tiesneši arī var aicināt republikas prezidentu pagarināt viņu mandātu, bet viņi būtu atkarīgi no prezidenta lēmuma, tāpēc, ka netiek noteikti nekādi kritēriji Tāpat arī uh, nav noteikti termiņš lēmumu pieņemšanai, un tiesneši nedrīkst to pārskatīt. Uh, tāpat arī uh, e, likuma projekts par tiesnešu padomi norāda, ka uh, tiesneši tiktu nozīmēti pārkāpjot Eiropas Savienības standārtus, uh, kur tiek norādīts, ka tiesnešus ir jāizvēlas viņu kolēģiem, tātad citiem tiesnešiem. Uh, Līdz ar to eh, šo eh, tiesnešu padomas eh, darbinieku mandāts tiktu ierobežots. Mēs gaidām arī Venēcijas komisijas lēmumus decembrī. Komisija apsveic faktu, ka Venēcijas komisija ir jāsagatavo savus atziņums par šiem diviem likumprojektiem un arī par parasto tiesu organizāciju. Tagad polijas varas iestādēm pirms jaunu lēmumu pieņemšanas par likumprojektiem ir jāņem vērā bažas, kas ir paustas komisijas rekomendācijā un arī Venēcijas komisijas atzinumā. Tāpat arī mēs atzīstam, ka ir mm, pausta kritika par šiem likumprojektiem. Tas tiek darīts gan Eiropas, gan arī starptautiskā līmenī, jo īpaši atsaucos uz Eiropas tiesu tiesnešu padomju tīkla sagatavotu atzinumu. Un tāpat arī atsaucos uz sākotnējiem novērojumiem, ko ir sagatavojis uh, ANO īpašais ziņotājs Diego Garcia Sajāns. Viņš arī uzskata, ka tiesnešu neatkarība Polijā pašlaik ir ļoti apdraudēta. Viņš ir arī paudis bāžas par likumprojektiem par augstāko tiesu un tiesnešu padomi. Uh, Šie jautājumi noteikti ir jāņem vērā, apspriežoties par likumprojektiem Polijā. Ir jādomā par tiesnešu neatkarības saglabāšanu šajā valstī. Es vēlētos atkārtot, ka, protams, ka dalībvalstis drīkst veikt reformas savā tiesu sistēmā, bet to darot ir jāievēro tiesiskuma principi, kas ir viena no pamatvērtībām, eh, ko visas valstis ir pieņēmušas iestājoties Eiropas Savienībā. Uh, Tāpat ir jāņem vērā arī, vai ir jāveido tiesnešu padomes. Ja šādas tiesnešu padomes ir izveidotas, lai tās varētu garantēt tiesnešu neatkarību, kā tas ir paredzēts Polijas konstitūcijā, tad šo tiesnešu padomu neatkarība ir jāgarantē saskaņā ar Eiropas standartiem. Komisija mēģina nodrošināt labu un konstruktīvu dialogu, lai uzlabotu tiesiskuma situāciju Polijā. Man ir patiešām žēl, ka šis dialogs nav varējis notikt. Noslēgumā es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un jo īpaši šīs komitejas deputātiem par eh, centieniem uzlabot tiesiskuma situāciju Eiropas Savienībā un par to, ka eh, tiek eh, atbalstīta komisija strādājot ar Poliju. Paldies, un tagad es uh, došu vārdu vispirms koordinatoriem, kuri var uzstāties tikai līdz divām minūtēm. Pēc tam uh, došu iespēju pirmajam uh, viceprezidentam atbildēt uz pirmo kārtu. Ja jūs vēlaties uzstāties uh, tālākajās debatēs, tad lūdzu dariet man to zināmu tagad un iekļaušu jūs sarakstā. Tātad Mecils kundze no Tautas partijas grupas lūdzu vispirms. Paldies priekšsēdētāji. Paldies uh, viceprezidentam Timermanim par ierašanos uh, šeit apspriežot uh, par jautājumiem, kas saistīti ar tiesiskumu īstenošanu dalībvalstīs. Šodien runājam par Poliju, bet vakar uh, mēs redzējām, ka Maltā un Bukarestā cilvēki bija izgājuši ielās, uh, lai pieprasītu nodrošināt tiesiskumu tiesiskumu un eh, cīnītos pret korupciju. Šī ir pirmā reize, kad uzstājos šajā komitejā eh, pēc eh, uzbruk notikuma eh, Dafnē Gavalicijai Maltā, kas vēlreiz pierādīja eh, likuma nepilnības un trūkums manā valstī. Un tas tikai vēlreiz apliecina to, ka šis jautājums man personiski ir tūs, kā arī tiem cilvēkiem, kurus pārstāv. Mūsu līguma otrajā pantā ir noteikts, ka Eiropas Savienība balstās uz cieņu pret cilvēka tiesībām, brīvību, vienlīdzību, tiesiskumu un respektu cil pret cilvēktiesībām. Mēs šo pantu nepārtraukt citējām un apgalvojam, ka vērtības un taisnīgums apvieno Eiropas Savienību nevis geogrāfiju, bet nekad līdz šim neesam saskārušies ar šādiem sistēmiskiem apdraudējumiem, tam, ko mēs eh, tik cieši aizstāvam. Polija uh, saka, ka tā aizstāva līgumus, bet tautas partijas grupa ir nobežījusies par neseniem notikumiem Polijā un redzam, ka Polijas valdība nevēlas iesaistīties konstruktīvā dialogā ar Eiropas komisiju un par to izsakam nožēlu. Tāpat esam nobežījušies par ierosināto likumu pār tiesu padomi, uh, par tiesnešu padomu atvainojos Un uh, mums ir nopietnas bāžas attiecībā uz jauno likumu dievišanu par NVO finansēšanu, kā arī par likumprojektu, kas regulē medijas polijā. Visus šīs attīstības, visus šos notikumus ņemot kopā, mēs redzam, uh, ka uh, mums ir jārīkojas un mēs nedrīkstām sēdēt rokas klēpī salikuši, kamēr demokrātijas pamat un tiesiskums polijā tiek apdraudēti cilvēkiem polijā Polijā, manā valstī un citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Eiropas Savienība dod cerību nākamajām paudzēm, un mēs nevaram pievilt nākamās paudzes. Paldies! Paldies, kolēģi! Lūdzu, nepārsniedziet divu minūšu atvēlēt uzstāšanās laiku. Tālāk sociāldemokrāta grupas vārdā Sipols Kons lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kādēļ tiesiskums ir tik svarīgs. Man šķiet, ka komisārs Timermans pirms pāris mēnešiem plenāra sesijā teica, ka tiesiskums ir pamatu pamats, uz kura uh, balstoties var eksistēt demokrātija, un mēs tam piekrītam, jo tas, ko redzam Polijā, ir daudz svarīgāk nekā tas, ka kāda no dalībvalstīm neievēro vienu vai otru likumu, bet ja runājam par tiesu sistēmu, tad mēs runājam par demokrātijas vienu no pamatpīlāriem. Ja katra valdība savas valdīšanas laikā atbrīvosies no iepriekšējiem tiesnešiem un iecels savus, tad tas negarantē tiesu neatkarību un pats par sevi apdraud demokrātiju. Es e, tiešām izsaku nožēlu par to, ka šīs debatas, kas sākās gada sākumā, nebūtu netuvojas noslēgumam, un es neredzu, ka kaut kas būtiski mainītos polijas e, situācijā, un par to esmu noraizējusies, jo paraugoties uz polijas iedzīvotājiem, man šķiet, viņi ir pelnījuši kaut ko labāku. Paraugoties uz to, cik daudz un kā poļi ir cīnījušies, lai iegūtu brīvību, lai dzīvotu brīvā, demokrātiskā valstī un sabiedrībā, un tagad viņu pašu valdība negarantē viņiem šo brīvību. Man šķiet, ka mums ir jābūt saliedētiem, lai nodrošinātu to, ka lietas polijā mainās, un mainās visās dalību valstīs Un ir daudz vairāk nekā tikai tās, ko nosauca Roberta Mecola. Mums ir jāraugas, lai tiesiskums tiktu ievērots visās dalību valstīs un lai mēs visi kopā stiprinātu demokrātiju visiem vairāk nekā 500 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Tālāk EKR grupas vārdā Stīvens Skundz lūdzu. Dank u wel, meneer de voorzitter. U sprak, meneer uh, Timmermans, begin oktober. Paldies, uh, priekšstādātāja kungs uh, eh, Timerman kungs. Uh, oktobrī plenārs sēdē jūs runājāt par Katalonijas jautājumu, un es atceros, ko jūs toreiz teicāt. Jūs uh, atzināt, ka Spānijas policijas rīcība bija samērība, samērīga, kaut gan pēc tam valdība atvainojās par uh, pārmērīgu spēka lietošanu Katalonijas uh, vēlētāju priekšā, un tas nozīmē, ka jūs aizstāvējāt kaut ko tādu, kas nu absolūti nebija aizstāvams tagad ir izdots āresta orderis pret Katalonijas prezidentu, un atkal komisija klusē un neko nesaka, bet tāpat laikā, ja Polijā tiek pieņemts kāds likums, kas jums nepatīk, jūs ļoti ātri reaģējat un jūs kratāt savu um, pirkstu, um, paužot morālisku sašutumu. Būtībā šeit ir dubult standarti. Ja jūs tā iestājaties par Eiropas projektu, kādēļ jūs nevienmēr aizstāvat tiesības un vai jūs uzskatāt, kā pamatvērtības Eiropā var piemērot selektīvā veidā? Libe komitejas deputāti parasti neaplaudē, tātad lūdzu nekādu aplausu zālē. Int Velta Sofijas Grīsbekas eh, vietā. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Timermans kungs par detalizēto situācijas izklāstu. Es tāpat kā jūs ceru, ka dialogs būs, bet pagaidām nešķiet, ka tas varētu notikt e, tuvākajā nākotnē. Kā jums liekas, kādas būs sekas policijas un tiesu sadarbībā, jo ja polijas tiesne, tiesu sistēmu nevar uzskatīt par neatkarīgu patreiz, tad kā šķiet, ko tas nozīmētu Eiropas aresta orderim, um, pierādījumu iegūšanas rīkojumam, uh, Uh, ko tas nozīmē uzņēmumiem un valsts iestādēm, piemēram, valsts iepirkuma procedūrā? Vai citas dalībvalstis, kam ir pienākums atzīt vai ka, um, ir jāizliekas, ka tās atzīt, atzīst Eiropas, es atvainojos, Polijas uh, tiesas lēmumus. Un es gribu teikt, ka sistemātiski tiek pārkāp pārkāptas otrās panta, eh, otrā panta normas, tāpat tiek pārkāptas pamatbrīvības, kas ir pulcēšanās brīvība, um, uzstāšanās un runas brīvība, eh, biedrošanās brīvība un tam līdzīgi. Un visbeidzot, jūs ļoti labi zinat, ka šis parlaments uh, ir uzstājis, ka ir nepieciešams vispārīgs mehānisms, lai nodrošinātu tiesiskumu, uh, pamatiesību ievērošanu un demokrātiju. Un es uh, piekrītu tam, ko Mecols kundze teica Tautas partijas grupas vārdā. Man kolēģi no EKR arī uzsvēra, ka tas nav tikai polijas jautājums. Tas ir jautājums par uh, Eiropas standartu ievērošanu daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tādēļ ir nepieciešams vispārīgs mehānisms. Un man ir liels prieks, ka komisija ir pasludinājusi, ka tā ierosinās kaut ko tam līdzīgu, bet esmu ļoti nobežījusies par to, kādā virzienā tas ies, ja jūs sakat, ka tā būs Eiropas pusgada sastāvdaļa. Es domāju, ka ir jābūt kaut kam iz, izlēmīgākām, kur arī mēs varētu teikt savu vārdu. Paldies, goja grupas vārdā Spinelī kundze Ernst kundzes vietā. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties viceprezidentam Timerman kungam un vēlos vaicāt Ko e, jūs darīsiet e, tālāk pēc paziņojuma 7. jūlijā par 7. pānta iedarbināšanu, ja Polija e, neņems vērā rekomendācijas? Un gribētu atgādināt, ka pēc Eiropas parlamenta rezolūcijas pieņemšanas Polijas valdība ir realizējusi veselu rindu nopietnus pasākumus. Uh, prezidents Dūda uh, eh, noteica veto attiecībā uz atsevišķiem likumprojektiem, eh, bet uh, rosināja citus pasākumus, eh, kas arī rada bāžas par tiesu neatkarību. Tāpat arī jautājumi par eh, bēgļu atgriešanu, bēgļu uz Balt eh, Baltkrievijas robežas, tālāk preses apspiešana, demonstrāciju apspri apspiešana ir tīpaši jautājumos, kas attiecas uz polijas vēstures apspriešanu, tālāk pretterorismu pasākumi, ko valdība ir īstenojusi, paredz eh, apjomīgu cilvēku eh, izsakošanu internetā, ir tīpaši tādu personu, kas kaut kādā veidā saistīts ar islāmu. Uh, Nu, un visbeidzot vesela rinda valdības veiktu pasākumu, kas ir saistīti ar uh, sieviešu tiesībām, uh, piemēram, eh, um, tas, ka tiek aizliegta atsevišķi petapaukļošanās medikamenti un tām līdzīgi. Tātad mans jautājums, kas notiek ar septīto pāntu un tā iedarbināšanu? it īpaši tad, ja nav ir iespējams panākt vienošanos, un vai nav iespējams iesaldēt atsevišķus, teiksim, līdzekļus finansējumu, kas paredzēts Polijai. Paldies! Zaļo grupas vārdā Sargentīnī kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! papildus eh, visiem pārkāpumiem, ko uzskaitīja mm, Timerman kungs, grib runāt eh, par eh, bēgļu atgriešanu uz Baltkrievijas robežas. Tāpat tas, kā tiek pārkāptas sieviešu reproduktīvās tiesības. Tāpat tiek aizliegta pulcēšanās brīvības īstenošana, tālāk likums par NVO finansēšanu. Uh, Tas viss kopā, plus vēl arī tas, ko teica uh, komisārs Timermans, liek uzdot jautājumu, kādi kritēriji ir jāizpilda komisijai, lai varētu secināt, ka otrā, es atvainojos, septītā panta procedūra nedeva vēlamo uh, rezultātu un ir uh, kaut kas jādara. Katrā ziņā man iztrūka galīgais secinājums. Un man šķiet, ka secinājums nevar būt. Gaidīsim, kad Venēcijas komisija nāks lajā ar savu ziņojumu decembrī. Mums kaut kas ir jādara. Mēs četras reizes esam aicinājuši uz sārunu. Un jautājums, kas mums būtu jādara? Vai arī jums ir nepieciešama vēl kāda papildus pierādījuma, lai varētu secināt, ka otrā panta procedūra tikus izmēģināta, bet tagad ir pienācis laiks nākamajam solim. Paldies! Thank you, Mrs. Sargentini. Um, I don't see Mrs. Winberg for the EFTD. Paldies tālāk. Neredz nevienu no EFDD grupas uh, tālāk. Uh, arī nav neviens no politiskajām grupām nepievienojas deputāts. Tagad došu vārdu Timerman kungam atbildēt uz koordinātoru jautājumiem. Paldies! Lai uh, mums nerastos nepareizs iespējas, Stīvens kundze pacēla jautājumu par Kataloniju, kas, protams, nav šīs debatas uh, temats, bet vēlos uz to atbildēt. Pirmkārt, viņa teica, ka es it kā būtu teicis, ka Spānijas uh, varas iestāžu uh, reakcija uz referendumu bija samērīga. Es to neteicu, uzstājoties parlamentā. Es teicu, noteiktos apstākļos tiesiskumu var nodrošināt ar samērīgu spēku, bet es neizteicu savu spriedumu par to, ko darīja vai nedarīja Spānijas varas iestādes. Tādēļ vēlos to precizēt, un es skaidri un gaiši arī pateicu, ka vardarbība nav atbilde. Un Vārdarbība nekad nedos risinājumu. Otra piezīme, ko vēlos izteikt, man šķiet, mēs runājam šodien par poliju, un man nepatīk šīs frāzes, ko tad, ja, un tad, kad es biju ārlietu ārlietu ministrs un tikos ar Krievijas ārlietu ministru, tad tik reiz, ka tika izteikta uh, kritika, tad viņš teica, un kā par to, un kā par šito, un kā būtu, ja būtu. Un tad es teicu tā vienmēr. Mēs par šo jautājumu runāsim tad, kad par to runāsim. Tagad mēs runājam par tēmatu, kas ir mūsu darba kārtībā, un tāda būtu mana atbilde Stīvens skundzei. Ja jūs gribat, lai es nāku un runātu par citiem jautājumiem, lūdzu, uzaiciniet mani, iekļaujiet to darba kārtībā, un mēs to apspriedīsim. Bet šodien mēs runājām par situāciju Polijā, un jūs nevarat novirzīt šīs diskusijas uz citiem jautājumiem. Uh, Un eventuāli mēs varētu to apspriest kaut kad vēlāk un citā reizē un vietā. Bet atgriežoties pie jautājuma par Poliju. Ko mēs sagaidām? Jo daudz deputāti vaicāja, vai un kad jūs izmantosiet 7. panta procedūru vai cits instruments jūs rīcībā. Un tagad, ko mēs sagaidām no polijas puses? Pirmkārt, mēs uzskatām, ka polijas iestādēm um, divi likuma projekti par augstāko tiesu un tiesnešu padomi, šie likumi ir jāsagatavo atbilstoši uh, Eiropas Savienības uh, normām, jo patreizējā veidā tie paredzētu tiesu varas pakļaušanu izpildvarai, uh, un vesela rinda augstākās tiesas tiesneši būtu spiesti aiziet pensijā. Un es vēlētos to pateikt viņiem aci pret acis, tomēr polijas iestādēm, bet nu vienkārši saku jums to šodien tagad. Tālāk, polijas, um, polijai ir jāsaskaņo likums par tiesu vāru ar Eiropas Savienības vienlīdzības normām pār vīriešu un sieviešu tiesībām uz pensionēšanos. Tāpat arī ir jānodrošina vienlīdzība, ņemot vērā atsevišķas pilnvaras pagarināt paildzināt pensionēšanās vecumu, un tas noteikti paredzētu uh, papildus ietekmēšanas iespējas, un tāpat ir jādomā par konstitucionālās tiesas leģitimitāti. Un tas ir tas, ko mēs sagaidām no polijas iestādēm, ka tās nodrošinās tiesu neatkarību, tiesnešu vienlīdzību. Un jāsaka, tas ir tas pats, ko prasītu jebkura starptautiska organizācija. Un, ja nekas no tā netiek izpildīts, tad mums būs jāizmanto citi mūsu rīcībā esošie instrumenti. Ja jūs vēlaties, lai es par to runātu tagad, es par to tagad nerunāšu, un, diemžēl, man nav jums jāatgādina šai komitejai, ka parlaments pats var pieņemt lēmumus šajā sakarā, un jums nav jāgaida uz komisiju. Ja jūs uzskat, ka komisija nerīkojas pareizi, jūs varat rīkoties paši uz savu atbildību, ja jūs to vēlties. Intveltas kundze vaicāja, kādas būs sekas eh, policijas un tiesu sadarbības jomā. Vispārīgi runājot, policijas un tiesu sadarbība kā tāda ir atkarīga no savstarpējas uzticēšanās, kā Intveltas kundze to zina. Ja Savstarpējā uzticība ir iedragāta, ņemot uh, vērā neskaidrību tiesu sistēmā, tad arī sadarbība būs apgrūtināta. Tādēļ aicinu polijas iestādes kliedēt jebkādas bažas pār uzticēšanās iespēju, un tādēļ, jā, lai šāda sadarbība būtu iespējama, izšķiroši svarīgi ir tiesu neatkarība ja mēs vēlamies arī, lai iekšējais tirgus atbilstoši funkcionētu, un ja mēs gribam būt droši, ka Eiropas Savienības tiesu norm, tiesību normas tiek piemērotas vienveidīgi visā Eiropas Savienībā. Tās būtu mans atbildes uz koordinātoru komentāriem. Lielas paldies Timermans kungam. Tālāk uh, vārds uh, Libe Dep Mm, locekļiem, deputātiem. Katram divas minūtes sākam ar Barbaru Kudrītsku. Kudrītsku. E, Paņem šavadņičānu. Priekšsēdētāja. Eiropas Savienība ir ne tikai politiska savienība, bet arī ekonomiska savienība, un tā ir arī tiesību kopiena, kas balstīta uz demokrātijas principiem un tiesiskumu un tiesu neatkarību, protams. Polijā 84% cilvēku atbalsta Eiropas Savienību arī kā tiesību sistēmas savienību. Uh, Bet, ja nav konstruktīva dialoga no polijas valdības puses, tas nozīmē, ka viņi uzstājas pret šiem 84% iedzīvotāju, kuri uzskata, ka Eiropas Savienība ir uh, kopīgs labums un vēlas būt uh, Eiropas Savienības daļa. Uh, 54 gadus vecs eh, vīrietis uzstājoties eh, pret mm, esošos pašsadedzinājās. Kādēļ tik radikāla protesta forma? Tādēļ, ka situācija ir dramatiska. Mēs nerunājam par uh, to, uh, ka valdība pieļauj kādas kļūdas, bet eh, šī valdība eh, apdraud mūsu valsts funkcionēšanas pamatu pamatus. Priekšsēdētāja kungs, es ceru, ka turpināsies dialogs ar Polijas valdību, un es ceru, ka uh, Polijas uh, valdība turpinās konstruktīvu dialogu. Paldies! Thank you, thank you for sticking to time also. Paldies, ka ievērojāt uzstāšanās laiku vārds Bonīkungam. Priekšsēdētāja kungs. Polijā ir uh, tā. Uh, kā jūs teicāt, kā valdība saka, mēs neatkāpsimies ne par soli, mēs neatkāpsimies starptautisku institūciju priekšā, un valdība arī atsakās liek, saliekties e, šīs piedienā rezultātā cilvēki, kuri ir gatavi veikt ziedošanos. Es domāju, šī pašsad, šis pašsadedzināšanās piemērs, e, jā, cilvēki ir gatavi e, aizstāvēt e, savas tiesības, un patreiz 600 cilvēku 600 cilvēki, pret viņiem tiek uh, realizēta atmaksa, ja tā varētu teikt. Un tajā pat laikā eh, valdība nav gatava eh, atkāpties. Polijā, kur apgabala tiesnesis um, sāka zvanīt zvānu par uh, pārkāpumiem, tad jā, mums ir likums par caurskatāmību. Bet tas jau ir no 1984. gada, un tāpat eh, mēs redzām, eh, ka mm, cilvēki uzstājas eh, pret īrīšanu, kas tiek veikta tiesu sistēmā, bet jāsaka, ka tas kopumā nozīmē daudz vairāk, nekā mēs domājam. Ikdienas metodiski daļa no mūsu iedzīvotājiem, kas saprot demokrātiju, tā kā jūs saprotat to pārējā Eiropā, šie pilsoņi zaudē savas tiesības, savas iespējas. Man ir tikai viens jautājums. Vai jūs atceraties, ka Vai jūs atcerējies kāds, vai jūs, vai jūs zinat kādu gadījumu, kad Eiropas Savienības dalībvalsts valdība ir ar kājām samīdījusi savu iedzīvotāju tiesības? Paldies, Dureka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka jūs. Uh, Sūcējāties, Timermans kungs, ka jūs neesat saņēmuši pietiekam daudz atbildes no Polijas valdības, bet es gribu teikt, ka Eiropas komisijai nav tiesību dot valstīm instrukcijas un norādījums. Jā, komisijai ir tiesības paust savu viedokli, bet kas attiecas uz eh, valdības eh, nostājas uzklausīšanu, uh, un uh, valdības um, brīvības realizēšanu. Patiesībā komisija uzurpē neatkarīgas valsts uh, valdības pilnvaras. Jūs negribat runāt uh, par citām valstīm, bet mēs nevēlamies selektīvu taisnīgumu. Jūs ļoti labi zinat, kas ir selektīvs taisnīgums tas ir ar pirkstu rādīt uz starptautiskajām tiesībām, bet gribu tikai teikt, ka patreiz Francijā uh, tiek ierobežota vārda brīvība un uh, Žāns Pjērs uh, referents. Viņš uzstājās uh, pret to, uh, ko mm, dara valdība, un viņš tika apspiests, un nav nekādas reakcijas. Tāpat, kas notiek Rumānijā? Tiek organizēta akcija. Mēs gribētu, lai būtu nevis iejaukšanās, bet atzinums par to, kas notiek arī citās valstīs. Tālāk. Rīt būs simts eh, gadi kopš bolševiku revolūcijas. Un mēs sagaidām skaidru deklarāciju, eh, ka kas vēlreiz apliecinātu jūs gatavību aizstāvēt cilvēktiesības. Paldies! Vaidenhauser kungs. Äh, Paldies, priekšsēdētāji. Es äh, vēlētos pateikties äh, vicepriekšsēdētājam Timermanam. Uzskatu, ka viņš savu lomu uztver ļoti nopietni. Komisija galu galā ir ähm, tiesības ārce, un tieši tāpēc būtu svarīgi uh, rīkoties, ja parādās problēmas ar līguma pārkāpšanu. Tātad te ir runa par komisijas pienākumu izpildi. Uzskatu, ka vicepriekšādātājs arī skaidri un pareizi rīkojas. Mani uh, izbrīna tas, ka polijas valdībā nav gatava uz sarunu. Uzskatu, ka ir pienācis laiks dialogam. Galu galā tas būs tas būtu daudz vienkāršāk uh, visu atrisināt, ja šis dialogs būtu iespējams. Gribu uzdot jautājumu vicepriekšādātājiem Timermanam. Vai Polijas valdība ir patiešām paudusi to, ka tā nav gatava dialogam un kas varētu šo dialogu tomēr atvieglot? Tāpat arī gribētu zināt, kas notiks, ja nekas nenotiks. Tātad, ja šeit ir runa par novalcināšanas taktiku, vai jūs būtu gatavi tāda astoto pantu mm, ierosināt, lai parlaments varētu tālāk spērt uh, citus so soļus? Paldies, tagad Vojta kungs. Danke, Herr Vorsitzender. Sie machen. Äh Sich etwas leicht, wenn Sie sagen. Jā, jūs, Timerman kungs, tā, nu, uh, gribat sev atvieglot dzīves, sakot, ka nevar eh, šīs lietas saliedzināt, bet ja jūs esat līgumu sargātāju komisijā, tad jums ir eh, jāīsteno vienota pieeja. Jūs iestājaties par tiesu neatkarību. Uh, bet, piemēram, Dresdenas zemes tiesā ir tiesnesis atcelts no amata, jo ir apturēts process par musināšanu uz nacionālo naidu jūs kritizējat tiesu reformas, koku izciršanu, atšķirīgu pensionēšanās vecumu, bet Spānijā jūs sakat, ka tās ir valsts iekšējās lietas un jūs tajās neiejaucaties. Un tagad es citēšu 4. novembra Deutschland funga ziņojuma, ka atzīstat, ka Spānijā ir lietots samērīgs spēks. Uh, un un jūs uzskatāt, teiksim, ka vienā gadījumā tās ir valsts iekšējās lietas, bet otrā gadījumā, polijas gadījumā, jūs tā neuzskatāt. Paldies, vai vēl kādi Lībe komitejas deputāti vēlas uzstāties, Arna Gomeša, un tad uh, dosim vārdu citu komiteju deputātiem. Es uh, konstatēju, ka Eh, jaunā eh, nodokļu nemaksāšanas skandāla Paradise Papers kontekstā. Polijas eh, premjerministrs ir pirmais, kurš aicina nodrošināt tiesiskumu uh, un uh, solidaritāti, bet uh, tā, tas nozīmē, ka vispamatā ir jābūt tiesiskai valstī, un uh, Polijā tas nav nodrošināts. Es pārstāvu valsti, kuru iebaidīja, es teikšu, iebaidīja Eiropas komisija, uh, un toreiz nebija runa par uh, tiesiskuma pārkāpumu. Es esmu no valsts, kuras premjerministram ir izvirzīts apsūdzības korupcijā, naudas atmazgāšanā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un tieši tādēļ mūsu valstī pastāv tiesiskums, un es aicinu jūs rīkoties, un ja polijas valdība pat neiesaistās dialogā ar komisiju, tad minimālākais, ko varētu sagaidīt no komisijas, būtu pāriet pie 7. panta procedūras piemērošanas. Paldies! Uh, saskaņā ar 206. reglamenta pantu mums, eh, ja atliks laiks, ir iespēja uzklausīt vēl divus deputātus, no, kas nav no Liba komitejas. Višņēvskas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Es atzīmēju to, ka kārtējo reizi Libe komisē runā par atsevišķu problēmu. Tas ir demokrātijas apdraudējums Polijā. Jā, Polijai ir eh, daudz rūpju tādēļ, ka patreizējā opozīcija eh, netika pie varas demokrātisku vēlēšanu rezultātā. Un tagad eh, šī opozīcija veido uh, Um, me, melīgu tēlu par to, kāda ir polijas valdība. Un es aicinu jūs atbrauciet, paskatieties, kāda ir situācija polijā, kāda izskatās tiesiskuma situācija polijā. Pana komisāra, patreizējā valdība, pa, eh, viņ, tā, tā ir Eiropas, eh, satunās, polijas parlamentā ir vairākums. Un vēlos atgādināt, ka mēs patreiz realizējam solījums, ko devām mūsu vēlētājiem Polijā par Poliju lēmj poļi, un vairākumam ir tiesības realizēt to programmu, ar kur mēs gājām uz vēlēšanām. Un jūs runājat uh, par to, ka ir jāizlīdzina pensionēšanas vecums uh, polijas tiesnešiem, uh, bet uh, vīriešu un sieviešu pensionēšanās eh, vecums ir izlīdzināts astoņās dalību valstīs, un vēlos teikt, ka tā ir izvēle. Mm, tā ir izvēle. Šīs situācijas absurds ir tajā, Eh, ko atbildēja, ko teica gan sociālisti, gan komunisti, kuri runā par uh, sieviešu reproduktīvo tiesību aizskārumu. Reproduktīvās tiesības eh, attiecas uz zvēriņiem, bet uh, prokreācijas tiesības ir cilvēku tiesības. Es uzskatu, ka jums ir jāciena demokrātisku vēlēšanu rezultāts un demokrātisks iznākums, ko izvēlējās poļi. Un es domāju, mēs nevaram pieļaut to, ka mums, mums polijas ielās notiek um, dekomunistika dekomunistizētas. Paldies! Priekšsēdētājs izmā, izmantojo 206. pānta prerogatīvu, es varu dot iespēju uzstāties tiem deputātiem, kas nav Lība komitejas locekļi, bet es varu uh, to darīt pēc saviem ieskatiem. Tādēļ lūdzu, lai jūsu uzrunas i, nav aizskarošas. Holmajers kundze, jā, tā ir mūsu kļūda, tā kā es, es došu jums vārdu. Tagad došu vārdu uh, vēl uh, vienām deputātam, kas nav uh, Libe komisijas loceklis. Kažmika kungs. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Polijā tiesiskums, demokrātija zied, un tagad, jā, komisija risina situāciju Polijā. Komisārs daudz runāja par konstitucionālās tiesas darbību Polijā, un uh, vairāk nekā 400 spriedumi ir tikuši pieņemti tiesa strādā, tā ir samazinājusi mm, uzkrājušos mm, lietu kalnus, jo iepriekšējā tiesa nodarbojās ar politiku. 400 pirmā līmeņa tiesas darbojas un e, tika aizstā nomainīti tikai 10% nevis tiesneši, bet tiesu, na, uh, eh, tiesu pārvaldnieki. Tālāk pensionēšanās vecuma samazināšana. Ja mēs samazinātu pensionēšanas vecumu visiem, uh, kas ir nodarbināti tiesās, tad patiesībā notiks diskriminācija. Un tad būtu tā, ka tiesnešiem būtu jāstrādā ilgāk nekā visiem pāriem, un man ir grūti iedomāties, ka komisija varētu piespiest polijas tiesnešiem strādāt ilgāk nekā citiem darbiņēmējiem. Tālāk, kas attiecas uz likumu par augstāko tiesu, to ir grūti patreiz apspriest, jo tas ir tikai likuma projekts. Jūs runājāt par to, bet kā tur un kā šur. Bet Francijā tiek pieņemti dekrēti, kas uh, ir pret darba ņēmēju tiesībām. Spānijā, piemēram, jūs teicāt, eh, ka šī situācija ir no normāla, kad eh, tika pielietots uh, spēks. Tā kā tie ir dubultie standarti. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs uh, nepamanījām divus Libē komitejas deputātus, kas bija pierakstījušies. Uh, došu jums vārdu, bet pirms tām Spinelī kundze vēlas izteikties uh, par procedūru. Lūdzu, Barbara. Nav no, very short. I, I... Ļoti īsi. Es tikai gribēju atgādināt poļu kolēģim, kā pirmkārt nesu komuniste, otrkārt Vēlēšanu rezultāti, iegūtais vairākums nav sinonīms tiesiskumam. Vairākuma valdība ir pakļauta tiesiskumam, likuma varai. Paldies, tas viss. Paldies, Holmērs kundzei vārds. Vispirms es gribēju atgādināt, ka arī vēlētāju valdībai ir jāpieturas pie tiesiskuma, tiesiskas valsts principiem. Tādi ir pamati Eiropas Savienībai, mēs tos esam izrā, izvēlējušies, iestājāmies par tiesiskumu, un tas mums nozīmē, ka ir nepieciešams labāks un ātrāks mehānisms. Uh, Un šie komentāri par Spāniju. Uh, tur vai nu mēs atbalstām vai ne Katalonijas neatkarību, bet nav runa par uh, tiesu varas neatkarību. Un tā tad ir, uh, nevajag jaukt uh, dažādas lietas šai kontekstā. Un man ir jautājums komisijas vicepriekšsēdētājam nu, ņemot vērā to, ka pieaug problēmas saistībā ar tiesiskumu, vai dalību valstis būtu gatavas uh, rīkoties, jo parlamentā ir uh, pieņēmts uh, Sofijas Intveltas uh, iniciatīvas ziņojums par šo jautājumu, vai nav tāda gatavība izveidot šādu mehānismu, kas darbotos ātrāk? un uh, kas būtu pa vidū starp septīto pāntu un dialoga procedūru. Un es gribētu zināt, kāda ir attīstība dalību valstīs šai jautājumā. Paldies! Un tagad Tuna Honštēns kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par uh, šīm diskusijām. Es atvainojos, Korvin Mika kungs, daži šeit uh, cenšas eh, mm, tiešām eh, piešķirt saturu šajām politiskajām diskusijām. Un šis parlaments kalpo tam, lai debat diskutētu par svarīgiem jautājumiem, bet te ir runa par dramatisku situāciju valdība, ko izvēlējusi vairākums, pārkāp tiesības, un tā ir dramatiska situācija un Eiropas Savienībā nepieredzēta. Un vēlos vēlreiz atgādināt, ka demokrātija nozīmē tiesību ievērošanu kopumā, kā arī mazākuma tiesību cienīšanu un ievērošanu tā arī to cienīšana, kuri izrāda uh, pilsonisku nepakļaušanos, jo, piemēram, uh, ja tiek bloķēti um, fašistu marši, jā, tad tas ir saprotami, bet es esmu nobežījusies, ka Eiropas Savienības uh, tiesa būs ļoti ilgi nodarbināta, jo ir daudz cilvēku, kuri vērsīsies Eiropas tiesās par situāciju Polijā. Un pēdējais, ko gribēju teikt šai zālē, ir tas, ka es ticu uh, visu valstu demokrātijai un demokrātija Eiropas Savienībā tiks nostiprināta kopīgiem spēkiem un uh, Mēs, demokrāti no visām Eiropas Savienības dalību valstīm, mums ir jāstrādā kopā, kopā ar NVO, kopā ar iedzīvotājiem, ar politiskajām partijām un visiem kuriem ir dārgas mūsu kopīgās vērtības. Un tādu cilvēku polijā ir ļoti daudz. Paldies! Thank you very much and thank you. Paldies, kolēģi! Tagad dosim vārdu pirmajām vicepriekšsādātājam. priekšsādātājam. Liels paldies par visiem šiem komentāriem, un es centīšos atbilstoši uh, uz tiem reaģēt. Pirmkārt, par jautājumu, vai komisijai ir uh, kompetence izmantot tiesiskuma ietvaru. Nu, manuprāt, tā nebija problēma, bet tā kā jautājums tika uzdots, tātad mūsu tiesiskuma ietvars ir saistīts ar pilnvarām, kas pieš, komisijai piešķirt saskaņā ar līguma 7. pāntu. Parlaments un padome var ierosināt, iedarbināt preventīvos un sankciju mehānismu saskaņā ar 7. pāntu, attiec, balstoties uz otrā pāntā uzskaitītajām vērtībām, principiem, tā skaitā tiesiskumu. Ja ir nopietni tiesiskumu pārkāpumi, tad Eh, šeit ir septītais līguma pāns, un šeit nevajadzētu diskutēt par kompetenci. Es nezinu, kā vispār mēs esam pie šāda jautājuma nonākuši, eh, jo eh, rodas dažkārt jautājumi par to cilvēku motivāciju, kas par to runā. Bet Infelds kundze un Holmajers kundze pašreizējā sistēmā tiešām ir diezgan ievērojami robi, jo mums nav pietiekamas iespējas iztenot diskusiju ar padomu un citiem. Un es zinu, ka parlamentam ir ļoti stingri uzskat šajā jautājumā, un kad es prezentēju nākamā gada darba likumdošanas darba programmu, es teicu, ka mēs vēlamies pie šiem jautājumiem strādāt plašā izpratnē. Uh, Tāpat es padomē jūtu ar vien pieaugošu atbalstu idejai, ko apņēmīgi atbalsta Beļģijas valdība īstenot tādu, ka kolēģu pārskatu par tiesiskumu ievērošanu. Nu, ja kādā dalību valstī kaut kādas problēmas parādās, tad ir tā neērti citām dalību valstīm par to runāt, bet ja regulāri tiktu izvērtēta katra dalība valsts, nu, eh, šīm idejām ir tagad lielāks atbalsts padomē nekā tas bija pirms četriem, pieciem gadiem, kad es pirmoreiz eh, nācu klajā šādu ideju. Es eh, arī piekrītu divu godāto deputāšu sniegtai analīzē, bet šai kontekstā es gribu skaidri norādīt jo šeit akcents tik likts uz komisiju. Kad mēs ierosinājām tiesiskuma jautājumu padomē, bija liels eh, vairākuma atbalsts komisijas nostājai. Tagad šī ideja, ka šeit kāds viens vaiprātīgais komisijā eh, vēršas pret Poliju, ir absolūti neatbilstoši realitātei. Tā tas nav vairums. Uh, dalību valstu pauž bažas vai arī vēlas tā sadarbības gaisotnē poliju, ne, nu nevis nosodīt, bet vienkārši uh, novirzīt Eiropas centrā poliju, kā vienu no svarīgākām dalību valstīm, jo tā ir īstā polijas vieta. Un uh, Dalību valstis saprot, cik svarīgs tiesiskums ir Eiropas Savienības darbībai, tā skaitā attiecībā uz iekšējo uh, tirgu vai sadarbību iekšlietās, tieslietās vai citās jomās. Un arī um, ļoti svarīgi mūsu pilsoņu tiesību aizsardzībai. Polijas pilsoņi ir mūsu Eiropas Savienības pilsoņi. Un tas, šis arguments ir svarīgs padomē. Tādēļ lūdzu nedomājiet, ka es tikai esmu tagad apņēmies uh, vērsties pret Poliju. Tā tas nav. Es esmu cīnījies par Poliju visādos uh, amatos un kontekstos, un ja ir kāda kritika pausta par likumiem, likuma projektiem Polijā, tad daudzas dalība valsts piekrīt šādai analīzē, šeit nevajadzētu būt nekādām ilūzijām, un tas nav tādēļ, ka Polija grib iedzīt stūrī, bet tādēļ, ka pastāv pastā, pamatotas bažas par situāciju Polijā un vēlamies, lai Polija atkal uh, atjaunotu tiesiskumu, kas ir tiešām paveicis brīnumu darbus Polijā pēdējo gadu desmitu laikā. Tālāk par pensionēšanās vecumu. Runājot par vispārējo jautājumu attiecībā uz pensionēšanās vecumu, tātad Eiropas Savienība balstās uz vienlīdzīgu attīstību, un šis princips ir jau kopš 1979. gada spēkā progresīvi panākot vienlīdzīgu situāciju starp vīriešiem sievietēm sociālā jomā attiecībā arī uz pensionēšanās vecumu. Dalībvalstīm tas uh, nav jāizdara uzreiz, bet uh, jāvirzās uz šo mērķu. Un tādēļ ir jākonstatē, ka visās tajās dalībvalstīs, kur vēl pastāv atšķirīgs pensionēšanās vecums vīriešiem sievietēm, tiek spērti soļi uz vienlīdzību. Bet šādu uh, Uh, pasākumu atcelšana un diskriminācijas atjaunošana, kā tas ir uh, darīts Polijas uh, pensiju likumā, tas neatbilst ne Eiropas Savienības tiesību normu garam, ne burtam. Tālāk. Tas arī novērt pie tā, ka sievietēm pastāv lielāks nabadzības risks un ir zemāks pensijas, un par to mēs arī runājam rekomendācijās un komisijas ziņojumos par uh, diskrimināciju uh, pensiju jomā 2070. gadā. Tāpat rodas arī jautājumi par pensiju sistēmu finansiālo ilgtspēju. Es tiešām esmu pārliecināts, ka mums ir kolektīva atbildība darīt kaut ko, lai uzlabotu sieviešu situāciju. Eiropas Savienībā kopumā pastāv 40% uh, uh, apjomā atšķirības starp vīriešu un sieviešu pensijām, un, un uh, Eh, arī nosakot atšķirīgu pensionēšanās vecumu, tas eh, pasliktina sieviešu situāciju, un vai sievietēm nevajadzētu tādām pašām tiesībām būt, un vai sievietes nav tiesīgas pašas pieņemt lēmumus, nevis, eh, ka viņām tos uzspiež politiķi. Es uzskatu, ka tas tā ir neatņēmāmā tiesiskuma sastāvdaļa, ka tās ir mūsu kopējās Eiropas vērtības. Es vēlējos to uzsvērt vēlreiz un vēlreiz. Nu, e, apgalvot, ka tā kā mēs uzvarējām vēlēšanās, tad tā ir demokrātija un mēs varam e, noteikt, kādam ir jābūt tiesiskumam. Nav vēlēšanās uh, neviena tāda uzvara, kas ļautu nerespektēt konstitūciju, pārkāpt konstitūciju un likumus. Un atsevišķi elementi tādi, kā attiecībā uz konstitucionālo tiesu, ka tika iecelti atsevišķi tiesneši pārkāpjot konstitūciju, bet citi tiesneši, kas tika iecelti atbilstoši konstitūcijai, netika iekļauti eh, augstā konstitucionālās tiesas sastāvā. Un tagad eh, izmantot argumentu, ka esat uzvērši vēlēšanās, lai pārkāptu konstitūciju, tā ir ne, tas ir nepieļaujami. Protams, ja jums ir vairākuma atbalsts, varat grozīt konstitūciju. Tās ir jūsu demokrātiskās tiesības, jā, ja jums ir vairākums. Un atkal konstitūcijas grozīšana nevar notikt uh, tā, ka tiek pārkāpti starptautisko vienošanos principi, piemēram, līgums par Eiropas saimnības darbību, un tie ir ierobežojumi demokrātijai. Ja jūs kaut ko vispār zinat par Eiropas vēsturi, tad jūs zinat, ka demokrātijas arguments pagātnē tika izmantots, lai neievērotu cilvēku tiesības un ņirgātos par tiesiskumu. Un pēc otrā pasaules kara mēs mā, esam mācījušies, ka demokrātija balstās uz trim pīlāriem - demokrātija, cilvēku tiesību ievērošana un tiesiskumu ievērošana. Nevienu no šiem trim pīlāriem nevar nostatīt pret diviem pārējiem, ja vēlamies nepieļaut smagās pagātnes kļūdas. Un jūs zināt, ka Polijā komunisti dem, tiesiskumu izmantoja pret demokrātiju cilvēktiesībām, jo toreiz tika uh, ignorēti demokrātija cilvēktiesības atsaucoties uz konstitūciju. Ja jūs nevēlaties izmantot tiesiskumu pret demokrātiju, tad nelietojiet demokrātiju pret tiesiskumu. Mums ir uh, jārespektē brīvas Eiropas sabiedrības trīs principi, eh, trīs eh, pilāri, ja mēs nevēlamies atkārtot pagātnes kļūdas. Un es aicinu jūs tiešām neizmantot šādus argumentus, ka tas vienkārši ir eh, demokrātiskās grības īstenojums. Es Polijā nesmu uh, dzirdējis vēlēšanu kampaņas laikā, ka kāda partija būtu iestājusies par pamatīgām pārmaiņām uh, tiesu sistēmā. Nu, tādēļ nevajag atsaukties uz uh, vēlēšanu solījumu pildīšanu. Daudzi no tiem, kas kritizē komisijas nostāju, būtībā. Uh, neatsauc uz mūsu konkrētiem priekšlikumiem. Jā, es minēju visu šo kritiku, demokrātijas argumentu, tie mūsu uh, pilnvarām, uh, pensionēšanās vecumu, bet ja tiek izmantoti citi jautājumi kas, vai citas problēmas, kas arī būtu pelnījušas diskusiju par Kataloniju, par Maltu, nē, mēs nediskriminējam, mēs esam politiskā ziņā daltoniķi. Uh, Un uh, es esmu gatavs uzstāties plenārsēdē, ja tas ir nepieciešams. Bet nevajag censties mūs novērst no pamat jautājumiem, kas šajā gadījumā ir tiesiskums polijā. Un tas nepastiprina jūsu arguments, ja jums ir uh, jānovērš uzmanība, runājot par citām problēmām, kā tas šodien notika. Es zinu, ka ir dalību valstīs arī citi argumenti, kas varētu novest pie diskusijas par uh, situāciju Polijā, vai, teiksim, pastāv plaša ziņas li līdzekļu darbības likums un citi, bet mums ir jārunā par tām problēmām, par ko mums, šo, kas mums šodien ir darba kārtībā, par pieņemtiem likumiem, par progresu, kas sasniegts un uh, par spēkā stāšanos uh, šiem tiesību aktiem. Es gribu teikt, ka komisija uzskata, ka šie likumi apdraud tiesiskumu sistēmiskā ziņā Polijā. To es uzsveru. Un komisija nav vienīgā, kas tā uzskata. Mums ir Eiropas tiesnešu organizācija, kas piekrīt mūsu vērtējumam. Mums ir ANO referents uh, tiesiskuma jautājumos, kas mūs atbalsta. Mēs zinām, kāds ir Venēcijas komisijas atzinums par iepriekšējiem likumprojektiem. Drīz uzzināsim viedokli par pašreizējiem likumprojektiem. Un Polijas valdība nevar vienkārši to visu ignorēt un apgalvot, ka ir tikai viens komisijas loceklis, kurš ir pret viņiem sazvērējies, bet ka citādi nekādu problēmu nav šī parlamenta vairākums piekrīt komisijas viedoklim šajā jautājumā. Protams, Polijas valdība jau tagad zina, kā arī vai daudzās dalību valstīs tiek paustas bažas, dažas dalību valsts jau skaidri pauž, piemēram, Francija, citas publiski nepauž bažas, bet uh, pauž tās uh, privātā kontekstā un arī uh, to saka polijas valdībai. Uh, centīsimies atrisināt problēmu, nevis tā, kādu sodot, bet palīdzot vienai no lielākajām dalību valstīm atgriezties uz pareizā ceļa, ievērojot tiesiskumu. Jums ir lielas manevrēšanas iespējas, jūs esat saņēmuši politisko mandātu no vēlētājiem. Lūdzu, atgriezieties pie mūsu kopīgām Eiropas vērtībām uzsāciet tiešu dialogu ar ministriem. Esmu jūsu rīcībā. Kat 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā uh, gatavs runāt ar polijas ministriem, īstenot dialogu un uh, Mums ir jāatrisina šis jautājums. Eiropai tas ir nepieciešams. Ja mēs nesaglabāsim tiesiskumu Eiropā, tad mēs atkāpsimies no Eiropas sadarbības pamatu principiem, un tas attieks, skars ne tikai Poliju, bet arī mūs visus, jo mēs nedzīvojam uz vientuļas salas, mēs esam integrēti. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Thank you. Lielas paldies. Lielas paldies, kolēģi. Līdz ar to šīs debatas ir noslēgušās. We, um, thank you for Space President. Lielas paldies vicepriekšēdātājiem un viņa darbiniekiem.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 Kolēģi, es eh, gribu pāriet pie piektā darba kārtības punkta, bet mēs gaidām eh, vēl Makovē kundzi. Varbūt kāds no IKR grupas eh, varētu pie manis pienākt? Uh, Mrs. Stevens. Stevens kundze. Mrs. Uh, is she here? Yeah, no, no, no, but she will come. Ms. Ms. Uh, I'm just so. Uh, um, I'm just wondering, Mrs. Stevens. Uh, Varbūt uh, Stīvenses kundze varētu sākt uzstāties. Lūdzu, došu jums vārdu. Kolēģi, pāriesim tagad pie piektā darba kārtības punkta, tātad nākamā daudzgada finanšu schēma. Makovejs kundze vēl ir ceļā, šķiet, ka viņa ir kaut kur aizkavējusies. Stīvensas kundze mums prezentēs eh, atziņo projektu Makovei kundzes vārdā. Es paldies, Helga, jums par to. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Patiešām, es aizstāšu Makovejas kundzi. Viņa ir ceļā, bet mēs varētu sākt debates. Viņai nesot klāt. Kolēģi, es eh, vēlētos jums prezentēt uh, Lībē atzinumu projektu par nākamo daudzgad finanšu plānu pēc 2020. gada. Lūk, mani galvenie priekšlikumi, kas attiecas uz Lībe komiteju nākamajā daudzgad finanšu plānā pēc 2020. gada. Vispirms es gribētu nošķirt patvērumu eh, robežu un uh, tieslietu programmā, kur ir runa par Eiropas Savienības solidaritāti un tiesisko ievērošanu Rīcība drošības un migrācijas jomā nevar tikt aptvērta ar pašreizējiem instrumentiem, kas ir visnotaļ ierobežoti. Eh, tie ir jāiekļauj arī vispārīgākos instrumentos, piemēram, kohēzijas fondi vai pat pavisam jauni instrumenti, kā eh, Drošības Savienības fonds. Visas Eiropas Savienības tieslietu aģentūras ir tiesīgas saņemt uh, šo finansējumu, lai stiprinātu savu mm, funkcionalitāti. Uzskatu, ka uh, struktūrālajā un investīciju fonda ir jāturpina pēc 2020. gada, un daži no viņiem, piemēram, Eiropas sociālais fonds, varētu ietvert programmas radikalizācijas, marginalizācijas, naida noziegumu un ksenofobijas apkarošanai. Treškārt Vēlos arī nodrošināt adekvātu finansējumu migrācijai un drošībai, lai nevajadzētu visu laiku izmantot elastu, elastīkumu instrumentus, kā tas tika darīts eh, pašreizējā daudzgad finanšu plānā. Ceturtkārt, mums ir jānodrošina arī lielāka saskaņotība starp Eiropas Savienības budžetu un tā mērķiem. Tāpat arī ir jāpārskata uh, nobīdes finansējumā un prioritātēs. Uh, Piektkārt, uzskatu, ka Eiropas eh, trāsta fondu izmantošanai ir jānodrošina, lai šie fondi simtprocentīgi tiktu iekļauti Eiropas Savienības budžetā. Eiropas eh, parlamentam vajadzētu nodrošināt kontroli ne tikai pār šādu trasta fondu izveidi, bet arī pār to izmantošanu. Sestkārt, pašreizējā daudzgadu finanšu plānā tikai vienas procents tiek paredzēts Schengenas izdevumiem, piemēram, patvērums, migrācija, robežu kontrole un iekšējā drošība. Uzskatu, ka šī summa ir jāpielāgo ņemot vērā pašreizējās prioritātes un mūsdienu izaicinājumus. Seven. Eh, septītkārt, es atbalstu um, Tieslietu aģentūru darbību, un es vēlētos nodrošināt tādu um, finansējumu, kas atbilstu šo aģentūru vajadzībām. Man ir žēl, ka mm, aģentūrām trūkst finansējuma, īpaši Eiropol, Eirojust un Cepol. Uh, pašreizējā daudzka finanšu plānā finansējums nav pietiekams. Uzskatu, ka Frontex aģentūras um, finansējums ir jāpalielina, ņemot vērā tā, tās jauno mandātu. Pieprasu arī atbilstošus resursus, lai varētu nodrošināt uh, eh, EPO darbību. Tāpat arī uzskatu, ka ir mm, jāatzīst EU-LISA eh, nozīmīgais darbs un jāpalielina arī entry-exit sistēmas finansējums. Uh, Tas ļautu nodrošināt daudz labāku šo sistēmu darbību un varētu arī nodrošināt informācijas apmaiņu pār krimināldatiem visā Eiropas Savienībā. Tāpat arī pieprasu skaidrus un striktus noteikumus, lai varētu sodīt tās dalībvalstis, kas neievēro tiesiskuma prasības. Pašreizējā situācija Eiropā ir tāda, kas pieprasa rīcību no mūsu puses. Tās dalībvalstis, kas neievēro tiesiskuma un demokrātijas prasības, um, tām ir jāsaprot, ka šīs valstis um, nedrīkst turpināt pārkāpt noteikumus un par to palikt nesodītas. Lielas paldies, Helga! Silvija, vai jūs esat uh, sociāldemokrātā un referenti? Varbūt jūs vēlaties uh, atbildēt? Nu, nē, ne, es nevienu neaizstāju. Es gribēju pateikties Stīvensas kundzei par viņas uh, teikto. Es visu ļoti labi sapratos, saka Silvija. Jā, jebkurā gadījumā es vēlējos eh, pateikties Stīvensas kundzei un vēlējos pateikties arī Makovei kundzei par eh, šo atzinumu projektu. Šīs eh, temats ir ļoti nozīmīgs, jo šeit mēs runājam par daudzgad finanšu plānu pēc 2020. gadā. Lībe komitejai ir jāpiedalās šī budžeta izstrādē. Uh, Protams, es esmu atbildīga par šo atzinumu, esmu ēnu referente un jo īpaši strādāju pie migrācijas jautājumiem. Mēs uzskatām, ka šie jautājumi noteikti arī pēc 2020. gada paliks svarīgi, ņemot vērā klimata problēmas un demogrāfiju. Tāpat arī uzskatu, ka mums vajadzētu labāk noteikt um, aģentūru um, finansējuma vajadzības. Un tāpat arī mums vajadzētu paskaidrot septīto punktu, kur ir runa par valstīm, kas neievēro tiesiskuma prasības. Mums nevajadzētu rīkoties um, pretproduktīvi un nevajadzētu arī uh, uzlikt sankcijas pilsoņiem. Lūk, uh, tieši par uh, šiem tematiem es uh, vēlētos izteikties un noteikti pie tiem piestrādāšu kā ēna referente. Lielas paldies, Silvija! Mums nav atlicis daudz laika. Gribēju zināt, vai vēl kāds vēlas izteikties. Ja nē, un tad eh, Makolai kundze, kas beidzot ir ieradusies, varbūt eh, varētu ko pateikt. Stīvensas kundze mums prezentēja jūsu atzinumu. Varbūt jums ir vēl kas piebilstams. Jā, paldies. Diemžēl man eh, neizdevās pietiekami laicīgi ierasties no lidostas, un Helga ļoti laipni pastāstīja par atziņumu manā vietā. Uzskatu, ka ļoti svarīgi ir tas, ka struktūrālie un kohēzijas fondi ir jāturpina pēc 2020. gada, un daži no šiem fondiem, piemēram, Eiropas sociālais fonds varētu ietvert programmas radikalizācijas, marginalizācijas, ksenofobijas un naidieziegumu apkarošanai. Uh, Protams, arī aicinu piešķirt vairāk naudas migrācijai, drošībai, aizsardzībai, lai mēs varētu izvairīties no elastīguma instrumentu izmantošanas, kā tas tika darīts pašreizējā daudzgad finanšu plāna laikā. Mums vajadzētu nodrošināt lielāku saskaņotību starp finansējumu Eiropas Savienības budžetā un tā mērķiem, Tātad šeit ir runa par eh, finansējumu un prioritāšu nobīdi. Vēl viens punkts. Eiropas Savienības trasta fondu paplašinātā izmantošana. Šeit vajadzētu paredzēt, lai šie fondi tiktu simtprocentīgi iek iekļauti Eiropas Savienības budžetā. Tāpat arī Eiropas eh, parlamentam vajadzētu kontrolēt ne tikai šādu trasta fondu izveidi, bet arī to izmantošanu pilnā apmērā. Tas būtu arī viss. Ļoti daudz apspriedāmies par trasta fondiem, strādājot pie naudas atmaskāšanas apkarošanas direktīvas. Lielas paldies, Makovei kundzei! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 10. novembris, 2012. dienā. Ja neviens nevēlas izteikties, tad mēs varētu tagad uh, ieturēt pauzi līdz uh, balsošanai, kas ir paredzēta 17.45. Tad sāksies elektroniskais balsojums.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 un sagatavojiet elektroniskās balsošanas kartiņas. That, but... Es saprotu, ir pirmdienas pēcpusdiena, bet uh, mums ir daudz balsojumu jāpaveic šodien. Lūdzu, ņemiet savas vietas.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 Tātad vēlos, lai visi būtu iekārtojušies un sagatavojušies. Calculation from the back, please. Thank you. Um, the first one is a bit complicated, so if everyone can... Pirmais balsojums būs nedaudz sarežģīts, tā kā lūdzu koncentrēties. Un es paskaidrošu kārtību, kā tas notiks. Tātad Tiešām vēlos, lai visi ieņemtu savas vietas. Un sagatavojiet elektroniskās balsošanas kartiņas. Un tulīt jūs sapratīsiet, kādēļ es tik ļoti uzstāju. Okay, right. If coordinators are happy that everyone is here, that's fine. Okay, before we proceed to our four... Tātad pirms sākām ar četriem balsojumiem, vēlos atgriezties pie tā, ko teicu sanāksmes sākumā. Tas ir par koordinātoru lēmumu apstiprināšanu, kas pieņemti par nolikuma punktu 205, un es paskaidrošu, kas tas ir. Tātad Libē koordinātori tikās 23. oktobrī un apsprieda Libē delegācijas Eiropas Savienībā. Un pēc zaļo grupas lūguma un zaļo koordinātoru lūguma man ir jāliek uz balsošanu sekojošs koordinātoru ieteikums. Un ieteikums ir sekojošs atbilstoši nolikuma 205. punktam ir koordinātori rekomendācija, un tad tā tiek likt uz balsošanu komitejā. Tātad ieteikums ir šāds. Nesūtīt delegāciju uz Budapeštu, Ungāriju, ņemot vērā ziņojumu par situāciju Ungārijā atbilstoši uh, 2017. gada 17. māja parlamenta rezolūcijai tiek aicināts izmantot personāla balsojumu atbilstoši nolikumu 205. punktam. Tā tad būs personālais balsojums. Un balsosim sekojoši. Lūdzu, sekojiet. Tātad, ja jūs nevēlaties, lai delegācija tiktu nosūtīta uz Ungāriju, uz Budapeštu, jūs uh, spiežat zaļo pogu. Un ja jūs vēlaties, lai Libe komitejas delegācija dotos uz Ungāriju, tad jūs spiežat sarkano pogu. Tādēļ pievēršu jūsu īpašu uzmanību šai kārtībai, un iemesls ir uh, tas, kā ir noformulēta šī rekomendācija vai ieteikums. Tātad, ja jūs nevēlaties sūtīt Libe komitejas delegāciju uz Ungāriju, jūs spiežat zaļo pogu, ja jūs vēlaties šo delegāciju sūtīt, tad jūs spiežat sarkano balsošanas pogu. Sāku balsojumu. Tad vai visiem ir skaidrs? Sākam balsot. Has everyone voted? The vote is closed. Beidzam balsot. Tātad 30 pār, 21 pret, atturējušos nav. Līdz ar to Libe komitejas delegācija uz Ungāriju netiks sūtīta. Labi, tad pārējām pie balsojumiem. Tātad sākām ar Eiropas Savienības pilsoņu ziņojumu par 2017, 2017. gads, eh, tātad pilsoņu tiesību stiprināšana Savienības eh, de, demokrātisko pārmaiņu uh, rezultātā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemam. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 70. par. Es atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. grozījums. Sākam balsot. Atvainojos, saka priekšsēdētājs, es palaidu garām 17. kompromisu. 17. kompromiss. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 76. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 91. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 115. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. par. Sāk, es atnāju, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu punkti grozījumu no 1. līdz 3. blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. No 6. līdz 22. Eh, grozījumam blokā sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākam balsot blokā par grozījumiem 51 līdz 59. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par tekstu ar grozījumiem, ar personālu balsojot. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar 44 balsīm par 6 pret 3 atturējušies. Apsveicu Šogor kungu. Atzinuma projekts 217. gada ziņojums par ES pilsonību, pilsoņu tiesību stiprināšanu demokrātiskas pārmaiņas savienībā pieņemts ar grozījumiem. Paldies! Okay, the draft report now, colleagues, on the proposal for a regulation of the Parliament and Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third country nationals. Our rapport... Atgriešanai, kuri dalība valstīs uzturs nelikumīgi. Lenārs kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Tad pārējām pie balsošanas un balsošiem par 30. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Blokā grozījumi 121, 122, 162 un 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk mutiskais grozījums no sociāldemokrātiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 127. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 135. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts blokā 137. un 61. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 155. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 156. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts blokā balsojam 163. un 83. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tālāk blokā balsojam par 164, 165, 84 un 85 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Balsojam blokā par 166 un 86 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 167. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 168. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 36 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam blokā 44., 79., 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 59. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 69. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Identiski 78. un 80. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Afet 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 81. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 82. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. A, norādīts. 87. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Afet 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par tekstu ar grozījumiem, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 44, ar 40 balsīm par pret, 5 pret, un tagad balsojam par lēmumu uzsākt sarunas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42 pār 5 pret 4 atturējušies. Apsveicu Lenāru Konglu par ziņojumu projektu par priekšlikumu Eiropas parlamentu un padomas regulai par Schengens informācijas sistēmas izmantošanu, to trešo valstu valsts piedrīgu atgriešanu, kur dalībvalstīs uzturs nelikumīgi. Tālāk pārēja pie balsojuma uh, par priekšlikumu Eiropas parlamentu un padomas regulai par Schengens informācijas sistēmas izmantošanu no nu, izveidi un darbību. Liels paldies, uh, priekšsēdētāji. Jā, tas bija liels darba apjoms, kas bija jāpaveic īsā laikā. Es pateicos visiem uh, darbiniekiem, sekretariāt darbiniekiem, uh, konsultantiem, Mēs uh, visi, lielākā daļa no mums vēlas aizsargāt Schengenu, pārvietošanās brīvību, bet mēs vēlamies arī garantēt drošību, un uh, šis tiesību akts ir arī uh, uz to vērsts. Paldies! Paldies, Koelio kungs, un pāriesim tūlīt pie balsošanas. 22. 23. Uh, grozījums blokā. Balsojam! Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par trešo pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam blokā no 32. līdz 36. grozījumam. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Blokā 37. 38. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 224. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 225. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 8. pantu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 228. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 236. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par desmito pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 12. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 245. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 247. grozījums. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 14. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam blokā par 50. līdz 56. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemti. Kompromiss par 16. pāntu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. Pān, eh, grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 18. pāntu sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 259. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Es atvainojos. Es nepareizi nobalsoju, bet nu, tas nekādu neietekmēja balsojumu rezultātu. Atvainojos koordinatoram. Nu jā, grūti pašām balsot, ja vadu balsošanu. Kompromiss par 19. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 20. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 21. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 22. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 23. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Kompromiss par 23. āpantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 24. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 26. pantu. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 27. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 27. A pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 28. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 29. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 30. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 31. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 32. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 34. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 35. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 36. pantu. Beidzam balsot Pieņemts. 383. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 384. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 38. pāntu sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Kompromiss par 39. pantu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 40. pantu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 41. pantu sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts kompromiss par 42. pantu, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts 405. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts 406. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 48. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 47. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 48. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 49. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 50. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 51. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 52. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 53. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 54. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts kompromiss par 54. A pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 58. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi. Kompromiss par sesto apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts kompromiss par 6a apsvērumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 7. apsvērumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 8. apsvērumu. Sākam balsot, beidzam balsot pieņēmts kompromiss par 9. un 9a apsvērumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņēmts kompromiss par 11. apsvērumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņēmts kompromiss par 12. apsvērumu. Sākam balsot, beidzam balsot Pieņemts kompromiss par 13. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 15. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 16. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 17. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Uh, par 160. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 18. apsvērumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 20. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 21. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 23. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts kompromiss par 24. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 25. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 26. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 27. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromisi 20, par uh, 28, 28 A, B, C un D. Visi kopā sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts kompromiss par 31. apsvērumu. 31. 31. apsvērums. Beidzam balsot. Pieņemts 32. A apsvērums kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 33. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 34. apsvērumu. Sākam balsot. Es un D nav vienprātības, tā tad beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 35. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 30, par 36 apsvērumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 194. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 37. apsvērumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 200. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 38. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 38. A apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot Pieņemts kompromiss par apsvērumu 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 40. A apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 42. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss Afet 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 205. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 53. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Afet 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad par tekstu ar visiem pieņemtiem grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts ar 45 balsīm par, 3 balsīm pret, 5 atturoties. Tagad lēmums par uh, sarunu uzsākšanu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 43 balsis par, 5 pret, 4 atturas. Apsveicam Koeljo kungu. Last vote, colleagues, last one. Pēdējais balsojums, kolēģi. Paldies par jūsu pacietību. Pēdējais balsojums. Yeah. Yeah. Colleagues, we'll have to go quite fast. Interpreters have got to go as well, so I'm going to go really fast. Nu, mēs tiešām balsosim ātri, jo tulkiem drīz būs jādodas prom. Vai jūs gribat, lai es lēnām? Koeljā kungs, atkal vārds jums. Nu, jūs jau laikam vēl Nu, pārējām pie balsošanas 30. grozījums sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Par ko mēs balsojam? Es atvainojos, es nenosaucu virsrakstu. Beidzam balsot. That's carried. Compr Pieņemts. Eh, trešais eh, kompromiss par definīcijām. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. grozījums. Sākam balsot. Hold on. Oh, sorry, um, colleagues, sorry. Kolēģis atvainojos. Es jau esmu noguris. 41. līdz 45. Uh, grozījums blokā. Sākam balsot. Is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Blokā 46. 47. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 267. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 268. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 8. pāntu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 271. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 280. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par desmito pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 12. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 289. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 292. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. pāns kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums līdz 65. grozījums blokā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 16. pāntu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 18. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 305. grozījums. Sākam balsot. 305. grozījums. Un ar mīnusu. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 19. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Blokā 315. līdz 198. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Atkal balsojums blokā no 316. līdz 199. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Kompromiss par 20. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 21. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 22. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 23. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 23. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 24. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 28. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 32. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 33. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 36. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 391. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 3... 398. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 37. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 38. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 39. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 40. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 418. grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 14. pāntu otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 41. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 42. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 43. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 44. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 45. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 48. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 47. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 48. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 49. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 51. pāntu. Sākam balsot. 51. pāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 52. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 53. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 528. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 53. No, we do vote 526. Mums ir jābalso par 528. Mēs tikko nobalsojām. Vai viss ir kārtībā? Jā, mēs to no izdarījām. Vai mēs varam pārbaudīt balsojumu, jo um, balsošanas sarakstā ir rakstīts, ka atkrīt, ja kompromiss ir pieņemts. Un daži kolēģi tāpēc nebalsoja. Tā kā tas viss bija tik mulsinoši, varbūt jūs gribat eh, vēlreiz nobalsot. Nu, labi, tad tā arī darīsim. Balsosim par 50, 526. grozījumu vēlreiz. Tātad 526. grozījums. Mēs atkārtojam balsojumu, tāpēc, ka norādījums nav izsvītrots. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 58. pāntu. Sākam balsot. Labi par 55. pāntu. Satvainojos. Arī ar plusu. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 58. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Kompromiss par 57. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 58. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 59. pāntu. Sākam balsot. Šķiet, kā pēd mašīnas vairs nedarbojas. Pēc 58. Eh, mēs eh, neizslēdzām mašīnu. Šķiet, ka pārāk ātru mēs te visu darām. Mašīnas netiek līdzi. Kolēģi, lūdzu vēl mazliet pacietības. Okay, colleagues, please just be patient for a second. Kolēģi, vēl mazliet pacietības. I'd like to thank... Kolēģi, es vēlētos pateikties tūkiem par to, kā viņi paliek līdz šī balsojuma beigām. Tas saņems vairāk par desmit minūtēm. Lielas paldies tūkiem. Tātad 59. pāns. Vai mēs nobalsojām par 59. Vai 59. ir nobalsots? Pat ja esam nobalsojuši, vēlreiz nobalsosim. Gandrīz esam pabeiguši. 59. pāns sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 550. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 551. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. pāns kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kas notika? Kas notika ar 63. Yeah, but, but it's not. The vote is cl closed. Beidzam balsot. Kas notiek? Kaut kas nav kārtībā ar balsošanas iekārtu. Tad vēlreiz par 63. 60, 63. grozījums. Vēlreiz par 63. Sākam balsot par 63. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 64. Ko tas īsti nozīmē? Oh, yeah, sure, yeah. On recitals or oh, can we do all of them? Yes, sorry, colleagues. Es atvainojos, kolēģi. Varbūt mēs varētu balsot par visiem kompromisiem blokā. Right, good, yeah. Labi, ļoti labi skatos uz referentu. Jā, šķiet, ka visi ir pār brīnumainā kārtā. Lūdzu, tad nospiediet zaļo pogu. Sākam balsot. Varbūt mēs varam sākt balsot? Oh, I knew that was going to happen. Man jau likās, ka tā notiks. Zaļie negrib balsot blokā. 64. pāns. Tātad 64. pāns. Sākam balsot. Kāda laika tērēšana? Beidzam balsot. Pieņemts. 65. pāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. pāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. Sākam balsot. Palēt garām 67. 67. pāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. pāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. pāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. Ā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi. 169. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss pār sesto apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņi un deviņi A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienpadsmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. sākam balsot. Beidzam balsot. Pie, pieņemts. 15. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 191. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 19. apsvērumu. Par 191. Kas īsti ir ar 191? Kas notika? Do you, do you have the permission to take the vote again? I need the permission of the whole committee.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 Yeah. In the, was the machine not working in the middle of the vote? Okay, that's fine. Is it working now? Tātad jūs sakāt nē. Vai jūs varat pārsēsties kaut kur citur? Jo varbūt tad tas darbosies. Varbūt jūs varētu pāriet uz uh, citu vietu. Anna, varbūt jūs varētu pārēt uz citu vietu. Paskatieties, varbūt tas, tas atkal darbosies. Kolēģi, mums vairs nav palicis daudz, vēl tikai dažas lapas. 191. Eh, grozījums, sākam balsot. Vai viss darbojas? Nu, izcili. Beidzam balsot. Norādīts. norā, norādīts, bet tādā līdzsvarotākā veidā. Tagad kompromiss par 19. apsvērumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 20. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. 23. Beidzam balsot. Pieņemts. 23a apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 216. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 225. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. apsvērums. Kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 36. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36 B. Sākam balsot. 36 B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36 C. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 231. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 232. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 38. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 41. apsvērumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 42. A. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 43. apsvērums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 44. apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50a sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 252. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. kompromiss. Sākam balsot. 64. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim ar tekstu par, ar, par tekstu ar grozījumiem, ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 nobalsojas pār, 3 pret, līdz ar to tagad balsosim par sarunu uzsākšanu. Beidzam balsot. 40 balsis pār, 5 pret, 2 atturējušies. Apsveicam Koelju kungu. Tad arī beidzam balsošanu. Paldies! Sanāks, beidzam, beidzam.